So, good morning. Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka mēs varam sākt. Mums ir eh, ļoti daudz punktu, kas ir jāizskata. Pirmais eh, punkts mūsu darba kārtībā ir atzinuma projekts par iespējamo cipu kūstekļu nogādāšanu un nelikumīgi turēšanu apcietinājumā. Tas ir eh, saistībā ar Eiropas parlamenta TDIP komitejas ziņojumu. Uh, Un uh, pirmo reizi mēs apspriedām uh, sagatavoto ziņojuma projektu, bet uh, pašlaik mums ir paredzēta grozījuma apspriešana. Tā ir pirmā reize, kad mēs runāsim par grozījumiem. Baronese Lutforda pirmo atzinumu projektu prezentēja 21. maijā, pēc tam viņa saņēma 77 grozījumus par savu projektu, un, ja es pareizi saprotu, tad vakar bija tikšanās ar ēnu referentiem. Uh, lai e, diskutētu par kompromisiem. Pēc e, debatēm šodien e, cilvēktiesība apakškomitejā notiks balsojums cilvēku apakškomitejā, un tas notiks 5. jūlijā bez citām diskusijām. Lībe komiteja balsos par šo ziņojumu 10. jūlijā, savukārt plenārsēdē mēs šo ziņojumu pieņemsim septembrī. Tās būtu mūsu plāns. Pie mums ir ieradusies baronese Lutforda, Viņa ir mūsu referente, tāpat arī pie mums ir ieradusies Flotras kundze. Viņa ir Lībe komitejas atzinuma gatavotāja. Un tāpat arī mums ir ēnu referenti. Pasēsku kundze no tautas partijas grupas diemžēl nevarēja ierasties. Tad Gomes kundze no sociāldemokrātiem, Maier kungs no Goe, un šķiet, ka Brēpels kundze arī jau ir ceļā. Varbūt eh, mēs varētu sākt ar baronesi Lutfordu. Lūdzu, komentējiet grozījumus un pastāstiet arī par kompromisu grozījumiem. Paldies, priekšādātāji! Jā, es domāju, ka mums bija ļoti eh, veiksmīga ēnu referentu tikšanās vakar. Mēs eh, strādājām pie kompromisiem, kompromisu projektiem, ko es biju sagatavojusi. Tāpat arī es eh, nedaudz eh, piestrādāju pie šiem kompromisiem, centos tos uzlabot, lai tie būtu labāki. Pašlaik ir deviņi, ēnu, kom, eh, deviņi kompromisi, un es ceru, ka visas grupas varēs vienoties par tiem. Just run through. Uh... Es gribētu tagad īsi pārskriet pāri dažiem svarīgākajiem kompromisiem. Tāpat arī es izteikšu komentārus par dažiem grozījumiem. Esmu ieteikusi kompromisu par B apsvērumu, ņemot vērā vairākus grozījumus, proti 3, 4 un 5. Nedomāju, ka man vajadzētu šeit runāt par konkrēto redakciju, bet, manuprāt, Ar šo kompromisu mēs ļoti labi izgrozīsim B apsvērumu, un es ceru, ka e, šie grozījumi arī tiks atsaukti. Jauns e, apsvērums, kuras ņemu vērā pati savu grozījumu un arī kādu grozījumu, ko iesniedz Flotras kundze. Tie runa par ASV uh, e, nacionālo uh, aizsardzības pilnvarošanas e, likumu. Šķiet, ka tas mums nevisai patīk, tāpēc, ka e, šādā veidā par tiesību normām tiek padarīti nosacījumi par e, aizturēšanu bez iepriekšējais tiesas sēdes. Es domāju, ka mums vajadzētu kaut ko darīt šīs lietas labā. E apsvērums. Tas ir nedaudz sarežģīts. Šeit ir uh, runa par um, jautājumu, kas uh, tiek apskatīts uh, visu laiku. Tātad, kas ir skaidrs saprotams, par ko ir tikai aizdomas. Dažas grupas vēlas uzsvērt, ka pārsūtīšanas prakse mm, ir kaut kas tāds, kas ir izraisījis tikai aizdomas. Es gribētu ieteikt tādu redakciju, kur mēs apliecinām, ka mēs ticam, ka pastāv nelegālas prakses fakti. Taču tajā pašā laikā mēs nevaram apgalvot, cik daudz ir bijušas iesaistītas konkrētas dalībvalstis un cik šeit ir augsts aizdomu līmenis. Tātad te ir runa par dažu dalībvalstu valstu iesaistīšanos, tā aizdomām, ka tās ir iesaistījušās. To es centīšos skaidri norādīt eh, šajā ziņojumā, un iespējams, ka arī citās vietās mēģināšu to iekļaut. Tātad es gribētu apgalvot, ka nevar apšaubīt to, ka ir eh, notikusi sistēmiska cilvēktiesību pārkāpšana un tas ir ticis darīts organizēti, proti ir organizētas ārkārtas pārsūtīšanas, kas ietver vairākus, vairākas nelegālas darbības. Vienīgais, kas būtu jānosaka, ir, kas tieši ir noticis, kur un kad, un kuras iestādes par to ir atbildīgas. Es varu akceptēt, ka konkrētu dalību valstu un iestāžu iesaistīšanās vēl ar vien e, ir pierādām tikai uz aizdomu pamata, bet es nevarētu akceptēt to, ka e, Mums eh, vēl ar vien vajadzētu pierādīt to, ka ir eh, notikusi sistēmiska eh, nelegālas pārsūtīšanas prakse. Es nedomāju, ka šeit vēl kaut ko vajag pierādīt. Es centīšos skaidri paust savu nostāju šajā jautājumā. Tātad, ja runa par e-apsvērumu, tad es domāju, ka 19., 20. un 21. grozījums tiks ņemti vērā. Piektais punkts par NATO un Amerikas Savienoto valstu iestāžu atsevišķu izmeklēšanu. Es piekrītu eh, 38., 41. un 42. grozījumam. Tādējādi redakcija tiks grozīta, un, eh, ja man izdosies, tad šie grozījumi tiks apkopoti kompromisā. It īpaši pašās beigās radās dažādi strīdīgi jautājumi. Ar saviem grozījumiem es vēlējos paskaidrot, ka NATO, Eiropas Savienības un uh, citas transatlantiskās vienošanās ievēro cilvēktiesības. Tad es šeit liku vārdu reconfirm, jeb atkārtoti apgalvot. Nu, vajadzētu šeit vēl domāt par to, vai nevajag iekļaut uh, atkārtotu apstiprinājumu par to, ka šie nolīkumi ievēro cilvēktiesības. Un tādējādi mums ir jādomā gan par tiem, kuri uzskata, ka šeit nekas vairs nav jāpierāda, un arī tiem, kas domā, ka vēl nav īstas skaidrības. Un es ceru, ka es radīšu tādu risinājumu, kas apmierinās visus. Tāpat mums ir divi jauni kompromisi kur ir runa par vairākiem grozījumiem, kas runā par konkrētām lietām. Halids Almasrī lieta, te ir runa par Maķedoniju, bijušo Dienslāvijas republiku Maķedoniju, un Alna Šīrī kunga lieta. Esmu uh, sagatavojis kompromisu par katru no šīm lietām. It īpaši es vēlētos ieteikt, ka ir jāskatā vēl kāds jautājums. Savā grozījumā es piesaucu Poliju un Rumāniju, lai tās eh, dot liecības attiecībā uz Alna Šīrī lietu. Un tagad mēs eh, sakām, ka mēs vēršamies pie visu valstu iestādēm, kurās eh, tika turēts Alna Šīrī. Proti šeit ir jārunā par to, ka viņš eh, netiek pakļauts nāvisodam. Tad te ir runa par dalību valstīm, kuras eh, ir atbildīgas par eh, šādu pienākumu rīkoties. Tāpat esmu sagatavojusi grozījumu par astoto punktu. Un te ir runa par uh, dažādiem grozījumiem, kas tika iesniegti par eh, pārbaudēm, kas ir jāveic pirms līguma slēgšanas par informācijas apmaiņu. Eh, te es eh, centīšos ievērot 58. un 60. grozījumu. Ir arī vairāki grozījumi, par kuriem es negatavošu kompromisus un par kuriem mums nāksies balsot. Uh, Es varētu piekrist lielākajai daļai no šīm grozījumiem, bet es tagad pieminēšu tos grozījumus, kas, manuprāt, ir problemātiski. Un mums vēl nāksies aprunāties ar ēnu referentiem, lai redzētu, vai nevar iesniegt eh, mutiskus grozījumus, vai arī uh, domāt par kompromisiem. 22. Eh, grozījums, tie ir runa par E apsvērumu. Es nedomāju, ka vajadzētu šeit uh, pieļaut svītrošanu. Es domāju, ka mana redakcija ir pietiekami. Tātad es šeit runāju par to, ka nelegāls darbības varētu būt radušās, ņemot vērā daudzpusējās vienošanās. Es nedomāju, ka vajadzētu šeit svītrot šo uh, punktu. Tas uh, ir pietiekami skaidrs, un es domāju, ka tas nevienu neaizvaino. Trešais punkts. Konservatīvie ir iesnieguši grozījumi, protams, ir Van Ordenkungs. Nu, es nedomāju, ka vajadzētu svītrot eh, šo punktu. Te ir vienkārši norādīts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt atbildību par vēršanos pret eh, ļaunprātīgu praksi. Uh, Tāpat arī ir um, vairāki citi svītrojumi, ko iesaka Van Ordena kungs un eh, kam es nepiekrītu. Es šeit nevēlos vērsties pret Van Ordena kungu, vienkārši daži viņa ieteiktie svītrojumi, manuprāt, nav vajadzīgi. Veržijā kundze ir iesniegusi 31. grozījumu un aicina nosodīt jebkādas pretlikumīgas darbības, nevis uh, uzņemties atbildību, kā es biju rakstījusi. Īstenībā Flotras kundzes ziņojuma mērķis ir pārtraukt uh, nesodāmību un nodrošināt uh, rezultatīvu izmeklēšanu. Jau desmit gadu, gadus mēs nosodām šīs darbības, Un tagad mēs vēlamies uzņemties atbildību. Pretējā gadījumā šim ziņojumam vispār nav jēgas. Mums ir jānodrošina atbildības uzņemšanās. Pretējā gadījumā nebūs skaidrs, kāda ir mūsu nostāja. Tāpēc es nevēlētos akceptēt šo grozījumu. Bazeisku kundze. Saprotu, ka viņa nevarēja ierasties. Mm, esmu apmierināta, ka viņa ieradās vakar uz ēnu referentu tikšanos. Mums notika uh, ļoti laba viedokļa apspriede, apspriešana. 32. grozījums. Nu, īstenībā mūsu viedoklis īpaši neatšķiras. Šeit ir runa par to, vai pretlikumīga praksē notika vai nē. Kā jau es teicu sākumā, manuprāt, tagad ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka um, pretlikumīgas darbības tika veiktas. Jautājums tikai ir par to, kas tās veica. Iespējams, ka mums vajadzētu mm, padarīt eh, skaidrāku trešā punkta redakciju, taču es nedomāju, ka viņas 32. grozījums ir pietiekami labs. Tas, manuprāt, iet par tālu. Tātad viņas saka, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienība uzņemtos atbildību, ja ir notikušas jebkādas pretlikumīgas darbības. Es domāju, ka šeit ir jāuzdod jautājums, kas tad šīs pretlikumīgās darbības veica. Uh, Es centīšos viņu pārliecināt, ka nu, varbūt eh, citos punktos ir iekļauta tāda redakcija, kas viņu apmierina. Ceturtais punkts, 35. grozījums, ko iesnieguši konservatīvie. Manuprāt, mana redakcija ir labāka, tāpēc es negribētu to akceptēt. 36. Groz, gro, 36. grozījums Bazesku un citi no tautas partijas grupas. Es zinu, ka viņi labprāt gribētu, lai es atbalstu šo grozījumu, bet es nevēlētos svītrot savus vārdus pārtraukt nesodāmību, jo, manuprāt, tas ir pats galvenais punkts šajā atzinumā. Tāpat arī man ir iebildumi, ka uh, izmeklēšana tiek veikta, ja ir pieejami pierādījumi. Nu, īstenībā izmeklēšana jau veids, lai vāktu šos pierādījumus. Nu, mums ir jāmēģina uh, turpināt šīs izmeklēšanas, lai būtu pietiekami daudz pierādījumu, nevis tikai prima facie pierādījumi. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz organizēt tikšanos, un mēs varētu varbūt panākt vienošanos šajā jautājumā. Manuprāt, pierādījumi pirms izmeklēšanas šis formulējums nav pareizs. 44. grozījums iesniedz to ir eh, Maierkungs. Es nedomāju, ka es varētu to akceptēt manuprāt, tas īsti neieiet šī atzinuma aptvērumā, tad viņš aicina atkārtoti, atkārtot aicina slēgt visas NATO un ASV militārās bāzes Eiropas Savienības teritorijā. Sestais punkts. Es domāju, ka ir svarīgi runāt par vēršanos pret valsts noslēpumiem. 48. grozījums, to ir iesniegusi Dženako kundze, vismaz pirmā viņas eh, grozījuma daļa varbūt ir labāka redakcija nekā mans grozījums. Tad, ja runa par otro viņas grozījuma daļu, tad, manuprāt, īsti šeit nesaprotu, kas ir domāts. Varbūt es ar viņu varētu apspriesties un rast kompromisu. Zinu priekšādātāji, ka esmu runājis jau diezgan ilgi. Nu, septītais punkts par uh, cilvēktiesību punktiem starptautiskos nolīgumos. Es uh, nepiekrītu 51. grozījumam, kas aicina svītrot šo punktu. Es šeit, kā jau minēju, nevēršos pret Van Orlina kungu, bet, manuprāt, nav jēga šeit svītrot visu punktu. 52. grozījums iesniegus tautas partijas grupa. Tas it kā pielāgo mm, redakciju Nu, iespējams, ka es varētu akceptēt šo 52. grozījumu. Tāpat arī es varu akceptēt 53. un 54. punktu, ko iesnieguši zaļie, un te ir runa par um, izmeklēšanas un drošības iestāžu darbību nodalīšanu no tiesībā aizsardzības iestāžu darbības. Nu, protams, eh, izmeklēšanas iestādes neapcietina cilvēkus. Es varētu akceptēt eh, šos izteikumus. Devītais punkts. Ir iesniegta liela grozījumu daļa, aicinot svītrot eh, dažādus punktus. 64. līdz 67. grozījums aicina svītrot eh, vai nu visu punktu, vai arī frāzi par mm, kara paradigmas izbeigšanu. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais jautājums. Tas ir tikpat svarīgs jautājums kā par atbildīgumu. Es eh, nevēlos svītrot eh, šo frāzi. Es eh, iespējams būtu gatava mazliet pielāgot savu formulējumu, ja tas nozīmētu, ka es saņemšu atbalstu ja runa par citām atzinuma daļām, taču es nevēlētos sītrot visu šo punktu. 30. un 66. Eh, grozījums, un šķiet, ka šie mēra kunga grozījumi vairāk attiecas uz lība ziņojumu. Varbūt viņš varētu pārbaudīt, vai tos nevar iekļaut lība ziņojumā. Es cenšos izvairīties no tādiem grozījumiem, kuri runā par eh, Flotras kundzes ziņojumu. Viņa skata Eiropas Savienības un dalībvalstu jautājumus, tāpēc es nevēlētos šeit iejaukties. Šķiet, ka tas bija viss, ko es vēlējos teikt, ja neesmu um, izteikusies par kādu no grozījumiem, tad varbūt šie cilvēki varētu ar mani apspriesties tieši. Paldies, tagad došu vārdu Anai komisai, jo viņa man norādīja, ka viņai ir jādodas uz balsojumu citā komitejā. Tāpēc lūdzu izsakieties īsi. Viena minūte vienkārši pateikšos visiem ēnu referentiem par kompromisiem, kas te tiek piedāvāt. Un tad vēl viens centrāls jautājums, uz kuru sāru norādīja. Um, atsaukšanās uz domājamo dalībvalstu iesaisti. Es domāju, tomēr ir dažas dalībvalsts, par kurām nekādu šaubu nav, ka tās bija iesaistīts, un tās arī to nenoliedz. Tātad te ir vienīgi runa par to, kuras personas būs atbildīgas par šo iesaistīšanos. Tāpēc es ierosinātu, ka mēs eh, sacītu šā pieprasa pilnīgu izmeklēšanu dažu dalību valstu un eh, domājamo citu dalību valstu iesaistīšanos. Un tādā veidā tad mēs eh, būsim izteikušies par abām situācijām. Paldies. Paldies, Anā Gomiša un Māja kungs ir Cicēnu referents. Jā, paldies priekšsēdētā. Vispirms eh, pateicos Lutfordas kundzei par viņas lielisko darbu. Viņa ir sagatavojusi labu tekstu, pamatojoties uz ārlietu komitejas viedokli un uz eh, Flötra kundzes ziņojumu Lībe komitejā. Šis teiks arī ataino eh, iepriekšējo izmeklēšanas komitejas ziņojumu. Mēs centāmies eh, atsaistīt šo te mm, sarežģīto cip uh, lidojumu schēmu līdz 2005. gadam. Dažos gadienos uh, vēl viss nav skaidrs. Lutforda ziņojums uh, dodas pareizajā virzienā, un tas norāda uz to, ka toreiz un vēl ar vienu ASV uh, eh, izlūkdienesta aģentūra uh, ir rīkojusies un uh, ka šī situācija netiek risināta dalību valstīs, kaut arī tās zināja, kas notiek. Eiropas tautas partija ir izteikusies, ka jāizmanto tiesiskie līdzekļi, lai cīnotos pret teroristiem. Nevis tie paši, nevis tās pašas metodas, kuras izmanto teroristi. Un tātad eh, šis viedoklis atainojas arī šajā ziņojumā. Mēs pieprasām, lai dalībvalstis atzīst savu atbildību, jo dažas no tās vēl nav izvērtušas eh, juridisku izmeklēšanu, citi saka, ir. Mūsu skatījumā Baronisē Lutfordai ir taisnība, kad tā saka, ka ASV bāzes ir daļa no Eiropas programmas. Bez šādām bāzēm Eiropā šīs eh, netīrās eh, operācijas nebūtu notikušas. Devītais kompromiss ies, iekļauj manu 58. grozījumu, es gan gribētu to manu standartu grozījumu paturēt, bet, nu, katrā ziņā pateicos par to, ka vairums no mūsu piedāvātiem grozījumiem šiet šeit var tikt paturēti. Mēs uzsverām nepieciešamību slēgt Guantanamo kā cīņu pret eh, terorismu, jo eh, cīņai ar terorismu ir jānorisinās juridiskiem līdzekļiem. ANO ziņojumā bija norādot, norādīta skaidra saiknis starp šīm 66 valstīm, un dažās no tām nav izvērsta izmeklēšana, un Lutvars ziņojums arī to norāda tajā minēts, ka daudz vēl ir jāizmeklē, un, kā jau sacīja Gomeša kundze, Eiropas Savienībā ir daudzas dalību valstis, uz kurām ir norādīts, un tomēr tās nav iz, izdarījušas izmeklēšanu, kurš par ko bija atbildīgs. Paldies! Paldies, Mājera kungs! Un tagad vārds Elen Flotre, Lībe komitejas referente. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, es esmu referenti no Libes, bet tad arī stāstīšu par sāras grozījumiem. Um, esmu priecīgi par to, ka mums izdevās um, izmantot kopīgi pieeju abos, abās uh, š, ar šo ziņojumu saistītajās komitejās. Par lēm nebija par daudz grozījuma. Mūs interesē izmeklēšana, Eiropas Savienību, um, Savienības institūcija aktualizācija, lai dalība valstis atzītu savu vainu un atklātu, kur ir tieši vainīgie. Un te netiek uh, nekas, uh, te ir diezgan liela vienprātība. Uh, tiesa labāk varētu pievērsties Lībe komiteja par Guantanamo bāzes slēgšanu. Un tad vēl Eh, Lībe komiteja labāk eh, bija arī saprotams, tik pieņemams, bija pieņems tas grozījums par policijas iestādēm. Nu, katrā ziņā es varu priecāties, ka šeit izstrādājas kompromiss, un eh, tad arī Lībe komitejā būs par to, kas sakāms. Un tad pievēršos jautājumu par alleged, domājamais, paredzamais. Uh, sadarbība vai līdzdalība. Nu, protams, par to būs debats arī Lība komiteja. Es uzskatu, ka Saras Lutfords piedāvātā pieeja ir atbilstoša. Mm, būtu smieklīgi uzskatīt, ka eh, nesot pierādīts, ka Eiropas Savienības dalībvalsts piedalījušās šajos šo cipu lidojumu īstenošanā. Uh, tad nebūtu jēgta minēt šādos gadījumos domājams, domājumās līdzdalību. Taču no otras puses mēs nezinām, cik tad reāli bija šo aizturēto Eiropas Savienības teritorija, un šai ziņā ir izmantojams vārds alleged domājams. Un šai gadienā šis uh, divdabis tiek izmantots uh, pamatot, jo tad tas uh, ataino, ka ir tāda pasīvā līdzdalība, līdzzināšana, un tad ir arī citas valsts, kas apzināti slēpj šo informāciju. Es nezinu, uh, cik tad šeit reāli bija to iesaistot cilvēku, un tā tāda saras Lutvārds piedāvātais kompromiss man šķiet ļoti pamatots, uh, atzinīgi vērtējams. Nu, tad eh, tādu ierosinājumu varētu piedāvāt arī Lībija komiteja. Un runājot par maniem grozījumiem, es tos atrodu kompromisu grozījumus, nu katrā ziņā manas eh, grupas kolēģu ierosinātie grozījumi šeit atainojas konkrēt par Almas Rī situāciju, ar um, Dienvidslāvijas bijušās um, Maķedonijas republikas atbildību, kas tagad uh, arī ir tiesas priekšā, tad iespēja Eiropas Savienības un dalībvalsts mobilizēšanās, uh, izsludinot uh, viņa nāvis soda iespējamo atcelšanu, un tad, mm, zinot, ka arī es esmu uh, referente par šo ziņojuma afet komitejā, un es jau varu sacīt, ka pašreizējie grozījumi, kompromisa grozījumi ir sanāk pieņemami. So, thank you. I understand the EAS uh, does not want. Paldies. Saka priekšstādātājs saprot, ka Eiropas ārējās darbības dienas nevēlas izper, izteikties, vai jūs, baronis Latv Latvard, vēlties, lai viņi izsakās? You, no, they want, yeah. Jā, labi, Kinga kungs, īsi, ja? Paldies priekšstādātājai. Mēs, protams, vēl gaidām rezolūcijas apstiprinājumu plenārsēdē, un tajā brīdī tad mēs sāksim rīkoties, taču es varu nākt lējā ar mūsu vispārēju nostāju par šiem jautājumiem. Eiropas Savienības ārējās darbības dienas un komisija pilnīgi piekrīt komisija, eh, rezolūcijas nostājai, ka konterroristiskās eh, darbības eh, ir atzī, atzin, atzinīgi vērtējums, tad, ja tās atbilst cilvēku tiesību un eh, tiesiskiem procesiem. Eh, un eh, katrā ziņā arvien jāievēro cilvēku pamatiesības. Eiropas Savienība arī iestājas par eh, cilvēku tiesībām, par eh, um, terorismu apkarošanu un par pilsoņiem tās iespējas nodrošināšanu dzīvot tiesiskuma drošumam telpā. Un jau no paša sākuma komisija apgalvoja, ka no pašiem pirmiem uh, eh, cipu lidojuma atklājumiem ir trīs principi. Pirmkārt, tiem ir jānorisinās eh, saskaņā ar cilvēku tiesībiem aktiem, ir skaidri visam jāpamatojas uz faktiem, treškārt no šādām darbībām jāizvairās nākotnē. Mēs esam pilnīgi pret uh, slepenu uh, nodoš, nodoš, cilvēku nodošanu pārsūtīšanu pret konvencijas prasībām. Vēl komisija norādījis, ka attiecīgām dalību valstīm ir jāizvērš neatkarīga objektīva visaptveroša izmeklēšana, lai secinātu, kāda bija īstenā situācija. Šāda prasība izriet no konvencijas. Kopš 2007. gada februāra parlamenta rezolūcijas komisija ir uzrakstījis vairāks, nosūtījis vairākas vēstules dalību valstīm. Tur tika aicināts dalību valsts izmeklēt iespējamās uh, cipa aizturēšanas bāzes Eiropā, un komisija ir sazinājusi ar konkrētām dalībvalstīm, par kurām ir šāds aizdoms. Tikai attiecīgi izmeklēšana nacionāla līmenī ļaus Eiropas Savienībai doties tālāk. Eiropas Savienības uzdevums nav secināt, atklāt patiesību, tikai, tā tikai var lūk, lai dalībvalsts attiecīgi izvērt izmeklēšanu. Runājot par Guantanamo slēgšanu, kas arī tiek skarta rezolūcija, gadiem ilgi Guantanamo tika uzskatīta par eh, nelegālu aizturēšanu, jo tur eh, cilvēkiem tika liekta um, sevis aizstāvības iespēja, un arī ASV prezidents Obama bija paziņojis, ka viņš slēgs šo um, nomet šo bāzi. Un uh, ir sadarbība ar ASV, uh, eh, nosūtot uh, Guantanamo ieslodzītos uz uh, dalību valstīm. Es esmu uh, priecīgs par to, ka daudzas personas jau ir nonākušas Eiropas Savienībā. Uh, Eh, ir informācija, ka tikai, eh, ka Guantanamo cietumā ir 150 mm, personas un cer, ka pēc iespējas drīzāk tās tiks atlaistas. Paldies, Lutfords kundz, lūdzu. Paldies, turpina Lutfords kundz. Pateicos uh, par kolēģi komentāriem un atbalstu. Un es ceru, ka mēs uh, sasniegsim plašu konsensu par galīgo teksta variantu šim atzinumam. Es domāju, ir svarīgi mēģināt panākt vienošanos, un esmu gatava sniegt savu ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka a, visas politiskās grupas atbalsta priekšlikumu. Protams, arī man ir savas sarkanās līnijas, tāpat kā citām grupām, kuras es nevēlos pārkāpt. Esmu pateicīga Elen Flotra par viņas atbalstu, mm, par to, eh, ka viņa arī piedāvā savu variantu, kā izmantot vārdu alleged un kā established, tātad domājamais un jau faktoloģiski pierādītais. Tātad varētu būt mazliet sarežģīti sadalīt to iesaistes uh, pierādītības pakāpi attiecībā uz vienām un citām dalībvalstīm. Dažām grupām bija problēmas ar apparent involvement, ar acīm redzamo iesaisti. Varbūt es varētu šīs grupas pārliecināt. Bet tas fakts, ka daudzas partijas atbalstīja šo rezolūciju, ja nemaldos, 2009. gada sākumā, kur Eiropas Savienība tika aicināta pārvietot Guantanamo cietumā ieslodzītos, liecina par mūsu uh, tomēr svāru, jo pateicoties tam, tad arī šis process uh, virzies tālāk. Un mums bija jāvienojas par kompromisiem, un toreiz Tas bija visnotaļ grūti, bet esmu priecīga par to, ka mums tas izdevās. Un uh, lielais balss vairākums par šo rezolūciju izdarīs spiedienu uz uh, Eiropas saimnības un ASV, un par to es esmu gandarīt. Daži cilvēki tā kā grib atgriezties pie uh, ārkārtas. Uh, aizturēto nodošanas, bet, nu, fakts ir tāds, ka mēs neesam uh, vēl eh, visu noskaidrojuši, bet Kinga kungs pieminēja tos trīs principus, un tur galvenais ir īstenās situācijas secināšana. 2007. gada februāri mēs balsojam par Farveru ziņojumu, un toreiz mums nebija viss eh, aina vēl skaidra, un arī pat labam tā ir. Bet katrā ziņā, ja jūs gribat doties tālāk, tad eh, ir jāiztīra visi stūri, kas pat labam ir atstāti novārtā, un tad mēs varam virzīties tālāk. Nu, mēs vismaz varam cerēt, ka dažas pilnīgi nepieņemams prakses turpmāk neatkārtosies. Kinga kungam, protams, ir jānāk klājā ar tādu nostāju, kāda ir Beranesai Aštonai un komisijai. Es pieņemu, es saprotu, ka Eiropas Savienības vadība ir pieņēmusi zinām nostāju, tas ir labi, taču nelēma ir tā, ka Eiropas Savienībai un komisijai nav nekādu resursu, nedz arī pilnvar izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm. Nu, tas, protams, ir saistīts ar visu attiecību kultūru padomē, tas ir tāds kā diplomātisks klubs, un te Eh, viens uz otru spiedienu neizdarīs, jo katra dalībvalsts cer, ka tā jau sveikā tiks cauri, ka citas uz viņu tādu spiedienu neizdarīs. Bet man jāsaka, Eiropas Savienībā mēs esam cits no cita atkarīgi. Mēs esam atkarīgi no viens no otra, vai tas attiektos uz direktīvu īstenošanu vai arī uz Eiropas Savienības nolīgumu, hartas un Eiropas konvencijas ievērošanu un bieži vien to mēs piemirstam, jo dalība valstis nepieprasa atbildību cita no citas, un tas e, mazina Eiropas Savienības kā vienot kopuma e, spēku. E, ja, ja tā turpināsies, tad 7. un 7. A pants paliek eh, bez kāda reāla seguma, bet mums ir jāaicina tās dalībvalstis, kas nav darījušas visu, kas ir to spēkos, un nu, patiesībā nav neviens dalībvalsts, kas būtu uh, pilnīgi pārbaudījusi visu, izmeklējot uh, šīs apsūdzības. Um, tāpēc, ja kāds jautā, uh, Kāpēc vēl vienu rezolūciju par šo tēmu, tad man jāsaka tāpēc, ka situācija vēl nav atrisināta. Es ceru, ka uh, šī rezolūcijas nesīs augļu, augļus un uh, vēl labāk tie būs tad, ja visas partijas atbalstīs šo rezolūciju un pate, ceru arī uz flotras sadarbību. Paldies! Paldies turpin priekšsēdētā! Eh, es ceru, ka izdosies labi kompromisi. Katrā ziņā es esmu paraudzījusies uz tiem un es redzu, ka tie ataino debates parlamentā. Es ceru, ka jums izdosies um, dabūt cauri savus kompromisus un katrā ziņā cilvēktiesība aspekts Libe ziņojumā arī sniegs savu ieguldījumu un Eiropas Savienībā būs jauns cilvēktiesību pārstāvis. Uh, un tad eh, tas arī varēs ietekmēt to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības un dalību valstīs. Paldies, un tagad pārējām pie mūsu nākošā darbas kārtības punkta. Es pamatnostāņu par spīdzināšanu pārskatīšanu. Un tad aicinu runātājs lūdzu pievienoties man šeit, tribīnē. Okay, now um, we are um, coming to the review. Tagad mēs uh, pievēršamies Eiropas Savienības pamatnostādēm par spīdzināšanu, pārskatīšanu. Un jāsaka, šī sanāksme notiek pirms uh, starptautiskās spīdzināšanas upuru atbalsta dienas, kas ir 26. jūnijā. Eh, tagad ir aktualizētas eh, pamatnostādnes, eh, ko padome apstiprināja 21. maijā. Jums šis jaunais teksts ir izdalīts. Jauno vadlīniju mērķis ir sniegt Eiropas Savienībai instrumentu, ko izmantotu uh, attiecībās ar trešajām valstīm un daudzpusējiem cilvēku tiesību fórumiem, lai novērstu un izskaustu spīdzināšanu un citu nežēlīgu izturēšanos visā pasaulē. Vadlīnijās ir runa par Eiropas Savienības cilvēku tiesību valsts stratēģijām un par iespējām Eiropas Savienībai veikt pasākumus. Šīs vadlīnijas ir ļoti liederīgas, bet šodien mums debatēs ir Anna Līna Svensona Makārtija, Uh, kas ir cilvēku tiesību konsultante un pasniedzēja, un viņa sniedza mūsu komitejā savulaik ziņojumu saistībā ar vadlīniju aktualizāciju un par Eiropas Savienības vadlīniju īstenošanu un politiku uh, spīdzināšanas apkarošanā. Tāpēc mūsu vidū ir Marks Tomsons no Ženēvas, kurš pārstāv spīdzināšanas novēršanas asociāciju, un tas ir ļoti svarīgi, ka viņš ir mūsu vidū. Tas uzsver faktu, ka mēs uh, strādājam ne tikai uh, spīdzināšanas upuri interesēs un cenšamies sākt pie atbildības spīdzināšanas veicējus, bet arī, ka mēs strādājam pie spīdzināšanas profilakses un novēršanas un uh, Tomsona kungs runās par starptautisko kampaņu par uh, ANO fakultatīvo protokolu, tā izstrādāšanu un pieņemšanu spīdzināšanas apkarošanai. Un tagad vārdu dodu Tomsona kungam. Paldies priekšsādātāji, godā tie cilvēktiesību komitejas uh, deputāti, pateicos par iespēju uzstāties šodien jūsu priekšā. Pirmkārt, jāsaka, ziņas ir pozitīvas jo mums ir jauna sistēma, lai vērstos pret spīdzināšanas pandēmiju. Šādu sistēmu ANO dalību valstis izveidoja pirms desmit gadiem, pieņemot papildu protokolu ANO konvencijai pret spīdzināšanu. Līdz uh, līdztekus šīs sistēmas izveidošanai mēs arī uh, rosinājām veikt Eiropas uh, komiteju cīņai pret spīdzināšanu. Uh, valstis tagad izman, īsteno savu pienākumu īs, īstenot cīņu pret spīdzināšanu ar jaunas apakškomitejas ciņai pret spīdzināšanu starpniecību. Gan starptautiskās, gan uh, nacionālās institūcijas uh, ir guvušas uh, iespēju apmeklēt visas aizturēšanas un apcietinājuma vietas, lai varētu izmeklēt uh, visas uh, cēloņus un varbūtības, eh, kas noved pie spīdzināšanas, un eh, lai uzlabotu eh, situāciju brīvības apņem, atņemšanas vietās. Tagad 63 valstis, jeb trešā daļa pasaules valstu, ir pievienojušās šai profilakses sistēmai, un puse pasaules valstu ir uh, parakstījušas šo protokolu. Pagājuši nedēļa notika tikšanās Marokā Ziemeļa Āfrikas valstu pārstāvjiem, un visas valstis vienojās par to, ka ir nepieciešams vērsties pret spīdzināšanu, īstenot profilaks un īstenot ANO konvencijas papildu protokolu. Pirms desmit gadiem tas nebūtu bijis iespējams. Pagājušā novembrī notika apkat globālais fórums un uh, dokumenti par šo fórumu jums ir izdalīti. Šajā formā bija 300 dalībnieki no 90 valstīm, bet, diemžēl, Eiropas Savienība nebija pārstāvēta. Visā pasaulē apkat ir uh, ratificēts 63 uh, valstīs Eiropas Savienībā 17 valstis ir ratificējušas, 7 ir uh, to parakstījuši un 15 valstīs ir izveidot nacionālie pre, uh, profilakses uh, mehānismi, bet uh, trīs valstis, kādas kā Latvija, Lietuva un Slovākija, nav parakstījušo protokolu ir uh, līdztekus uh, nepieciešams uh, efektīvs nacionālais mehānisms, kas veiktu profilaksis darbu un kas nodrošinātu iespēju apmeklēt visas ieslodzījuma vietas. Ir sasniegts ievērojams progress cīņā pret visa veida uh, necienīgu izturēšanos pret ieslodzītajiem. Tomēr, lai mēs varētu aktīvi, efektīvi darboties, ir nepieciešams izpildīt virkni kritēriju, kas ir iekļauti opkat, ir jābūt neatkarīgām šīm institūcijām ar atbilstošu finansējumu un um, darbiniekiem, un ir jāgarantē likumā šo institūciju uh, pilnvaras. Un šādā gadījumā ir iespēja ne tikai mainīt politiku, bet arī rosināt sabiedrības debats par tiesiskām reformām un rosināt arī ieslodzījumu vietu darbinieku apmācību un Eiropas Savienības uh, reģionā arī Eiropas komisijai un parlamentam ir jāiesaistās viedokļu apmaiņā par šiem jautājumiem, lai īstenotu šo relatīvi jauno startautisko daudzpusējo uh, līgumu par cīņu pret spīdzināšanu. Un es tagad gribētu ierosināt četrus jautājumus turpmākai apspriešanai šodien. Pirmais, eh, visacīm redzamākais, ir tas, ka ņemot vērā apkārt piedāvātās iespējas, ir labāk eh, tas jāatspoguļo Eiropas Savienības pamatnostādnēs par spīdzināšanas apkarošanu ir jānodrošina konsekvence visā Eiropas Savienībā, ņemot vērā šo pozitīvo iespēju cīnīties pret spīdzināšanu visā pasaulē. Otrs jautājums, kas būtu apspriežams, Eiropas Savienībai vajadzētu rosināt uh, reģionālo un daudz val, uh, un valstu sadarbību cīņā pret uh, spīdzināšanu, uh, veicinot daudznacionālu reakciju uz šiem jautājumiem. Treškārt, vajadzētu rosināt sadarbības starp reģionālām un starptautiskām institūcijām. Minēšu konkrētu piemēru. Nesen tika apmeklē, mēs apmeklējām Sloveniju, un uh, Slovenija bija uh, Uh, uzaicinājusi pārstāvis piedalīties arī šīs vizītes sākumā un noslēgumā, un tas nodrošināja arī atbilstošo rekomendāciju efektīvāku īstenošanu un jaunu rekomendāciju izstrādāšanu cīņai pret spīdzināšanu. Šādas iniciatīvas varētu veicināt arī citviet, un tās nodrošinātu reālu sadarbību starp reģionālām, nacionālām un starptautiskām institūcijām. Un ceturtkārt, vajadzētu Eiropas eh, Savienības valstīm aktīvāk piesaistīties apkat eh, īstenošanā. Un pagājušajā gadā Čīlē Eiropas Savienības delegācija uzaicināja uz eh, tikšanos ar Čīles valdību Eh, kurā šajā sanāksmē tika apspriesta iespēja izveidot nacionālo profilakses mehānismu. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kopumā un atsevišķi dalību valsts varētu strādāt pie šiem jautājumiem, sadarbojoties ar citām dalību valstīm, kam ir tādi paši mērķi, lai izveidotu efektīvus nacionālos profilaktes mehānismus. Līdz ar to mans uzstāšanās laiks ir beidzies. Un es, protams, gribētu to pārsniegt, bet to šobrīd nedarīšu, bet ceru, ka mums būs ļoti auglīga diskusija par jūsu iespējām izmantot pozitīvo attīstību cīņā pret uh, spīdzināšanu visā pasaulē. Paldies, Tomson kungs, par jūsu uzstāšanos un par to, ka runājāt tik konkrēti, ierosinot konkrētus metus metodes, konkrētus pasākumus, ko Eiropas Savienība varētu veikt. Tagad dodu vārdu uh, Anna Lēnai Svensonai Makartijai priekšsādātājs kundze godātie apakškomitejas deputāti, dāmas un kungi. Vispirms vēlētos jums pateikties par to, ka jūs atkal esat mani uzaicinājuši un devuši iespēju uzstāties jūsu apakškomitejā runājot par Eiropas Savienības pamatnostādniem cīņā pret spīdzināšanu. Es gribētu vispirms paust solidaritāti un uh, līdzjūtību paust visiem spīdzināšanas upuriem. Spīdzināšana ir kā multirezistenta baktērija, kur ir ļoti grūti apkarot, ir jāmeklē risinājumi, lai vērstos pret šīs epidēmijas cēloņiem. Priekšsēdētājs kundze, esmu uzrakstījusi trīs ziņojumus par pamatnostādņu īstenošanu, divus uh, sagatavoju šai komitejai un trešo komiteju izrak, sagatavoja apvienotā Izraels palestīniešu organizācijai, uh, kura cīnās pret spīdzināšanu okupētajās palestīniešu teritorijās. Es, man, protams, ir liela atbildība, jo no manis sagaida to, ka es varētu norādīt ideālo veidu, kā īstenot šīs pamatnostādes. Tas būtu iespējams ideālā pasaulē, bet reālā pasaulē tas ir grūts uzdevums. Mums ir jāiestājas par efektīvu starptautisko tiesību un cilvēku tiesību īstenošanu un par pilnīgu uh, aizliegums spīdzināšanas izmantošanai. Tas ir mūsu gala mērķis. Pamatnostādnes ir instruments, kā panākt šo mērķi. Esmu sagatavojusi komentārus par aktualizētajām pamatnostādnēm un esmu sagatavojis arī tādu apkopojumu par maniem iepriekš sagatavotajiem trīs uh, ziņojumiem. Esmu izstrādājis arī jaunus ieteikumus, bet eh, šobrīd gribētu tikai iezīmēt pamata nostādnes, kas ir manā ziņojumā. Pirmkārt, es apsveicu uzlabojumus pamata nostādnēs, kas padara šo instrumentu par liederīgāku un pilnīgāku instrumentu dalību valstu rīcībā. Tiek īstenota visaptveroša pieeja eh, spīdzināšanas izskaušanai. Un par to esmu arī runājusi savo ziņojumā šai komitejai un um, citos starptautiskos fórumos. Uh, šīs pamatnostādnes dod uh, ietvāru darbam katrā valstī cīņā pret spīdzināšanas izmantošanu. Es tomēr uzskatu, ka šai jaunajām pamatnostādnēm eh, būtu nepieciešams paaugstināt Eiropas Savienības ierēģi un diplomātu zināšanu līmeni par starptautiskajām tiesībām un cilvēku tiesību aktiem ir jārosina Eiropas Savienība un dalība valstis iekļaut šos jautājumus dialogās pat ar tām valstīm, kuras tos uzskata par ļoti sensitīviem jautājumiem. Uh, virkne no komentāriem, kas bija iekļauti iepriekšējo ziņojums, joprojām ir aktuāli. Uh, ir nepieciešama īstenota konsekventa iekšējā un ārējā cilvēku tiesību politika, ir jāintegrē cīņa pret spīdzināšanu plašākā cilvēku tiesību īstenošanas kontekstā. Runājot par specifiskām rekomendācijām, ir <clears throat> jāstiprina zināšanas par starptautiskajiem cilvēku tiesību aktiem. Tas ir jauno pamatnostādņu uh, veiksmīgas darbības ķīla, un tādēļ šī zināšana līmenis ir pastāvīgi jāceļ. Ir jāpopularizē cilvēku tiesības un jāinformē par cilvēku tiesībām plašas sabiedrības grupas. Un es gribētu jums parādīt uh, mazu tādu kabatas grāmatiņu, ko ir publicējusi palestīniešu uh, ministrija. Tā tika izplatīta pagājuši rudena Ramalā, un tagad to arī uh, ir paredzēts izplatīt Nablusā. Un šajā mazajā grāmatiņā ir uh, Uh, skaidrot jautājumu par cilvēku tiesībām un par policijas patvaru. Lai izskaustu spīdzināšanu, ir jārunā arī par privā, uh, vardarbību privātā līmenī, ne tikai uh, valsts uh, līmenī. Ir Tāpat jārunā par uh, šiem jautājumiem dialogo ar trešajām valstīm, bet ir arī regulāri jāizvērtē šāda dialoga efektivitāte. Jānoskaidro, vai sadarbība ar trešo valsti ir nodrošinājusi uzlabojums cilvēku tiesību situācijā. Ja tā nav, vai tad Eiropas Savienība sagra, saglabā savu ticamību, ja turpinās sadarbību ar valstīm, kas sistemātiski pārkāp starptautisko tiesību normas. Esmu padusi bāžas par vairākiem jautājumiem šai jomā, bet es esmu norādījis, ka ir nepieciešams Eiropas Savienībā fórums minēto jautājumu apspriešanā. Tāpat ir svarīgi nodrošināt parlamenta kontroli pār šo pamatnostādņu izpildu. Es iesaku Eiropas parlamentam ar tā apakškomitejas starpniecību veikt regulāru Eiropas Savienības pamatnostādņu izpildes izvērtējumu, un mērķim vajadzētu būt uh, sniegt ieteikumus cilvēkiem, kur strādā uz vietām, cīnoties pret uh, vardarbību un spīdzināšanu. Gribu norādīt, ka Eiropas Savienībai ir uh, unikāls juridisks un tiesisks pamats, lai uh, turpinātu šo darbu un uzņemtos līdera lomu. Uh, un no mums tikai ir atkarīgs, vai mums izdosies panākt uh, apņēmību no dalību valstīm konsekventi īstenot cilvēku tiesību politiku un saskaņot šo paliku dalību valstīs un uh, ārpus tām. Ir jāvēršas regulāri pret spīdzināšanu, ir jāuzņemas uh, tiesiska atbildība veikt šādus pasākumus. Tāpat ir jā. Ja, iestājas ja Eiropas Savienības tiesa un ir jānosod jebkādi, eh, jebkādi šo tiesību pārkāpumu pat aizbildinoties ar cīņu pret terorismu. Paldies, Makartīs kundzei, paldies par jūsu ieteikumiem, ko sagatavojāt mūsu komitejai. Mēs paskatīsimies, vai mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu neatkarīgu Eiropas Savienības panā nostādņu izvērtēšanu Mūsu uh, eh, vidū ir arī Audrone Parakauskiene no Eiropas ārējās darbības dienesta, un viņa mūs informēs par šīm jaunajām pamatnostādnēm, bet vai jūs varētu lūgt arī komentēt Tomsona kunga ieteikumus un cik aktīvi jūs esat gatavi strādāt pie apkat īstenošanas Eiropas Savienībā? Uh, Paldies priekšsādātāji. EADD ir ap, apņēmības pilna strādāt pie spīdzināšanas, izskaušanas Eiro, pasaul, visā pasaulē jaunās, jaunās pamatnostādnes. Uh, ir uh, stabils pamats šim darbam. Pirmoreiz šīs pamatnostādnes tika pieņemts 2001. gadā, tad tās tika pārskatīts 2008. gadā un ņemot vērā pēdējo gadu attīstību un divus raundus, uh, kuros notika konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tika uh, 2012. gada martā Uh, padomē iesniegta jaunā redakcija šīm pamatnostādnēm. Uh, kā Anna Lēna pareizi norāda, Eiropas Savienība īsteno visaptverošu pieeju, uh, iekļaujot visus elementus profilakse un uh, citus pasākumus, lai cīnītos pret uh, spīdzināšanu tās visos veidos. Nālā, tālākais jautājums ir valsts stratēģija. Tiek izstrādātas valstu cilvēku tiesību stratēģijas attiecībās ar trešajām valstīm, un šāda nepieciešamība ir norādīta jaunajā pamatnostādņu uh, versijā ir norādīts, ka nepieciešams pastāvīgi veikt pasākums, lai izskaustu spīdzināšanu visā pasaulē, kā tas ir arī ierakstīts pamat nostādnēs. Gribu jūs informēt, ka cīņa pret uh, spīdzināšanu ir izvirzīti par prioritāti uh, vairumā no simts jau izstrādātajām valsts stratēģijām cilvēktiesību jomā, un daudzas mūsu delegācijas šo jomu ir izvirzījušas kā prioritāti savam darbam. Bieži vien par spīdzināšanu tiek runāts uh, terorisma apkarošanas kontekstā. Uh, Mēs uzskatām, ka cīņa pret terorismu ir jāīsteno saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, kuras aizliedz spīdzināšanu un pazemojošu izturēšanos pret personām. Eiropas uh, Savienība sadarbībā ar reģionālajām trešo valstu organizācijām uh, E, obligāti iekļaus jautājums par spīdzināšanas apkarošanu. E, nodaļā par divpusējo un daudzpusējo sadarbību ir iekļauts jauns punkts. Proti ļoti smagos gadījumos tiek iedarbinātas klauzulas par e, cilvēku tiesībām. Tāpat ir E, pievienota jauna nodaļa par tiesas prāvu novērošanu, un ir daudz jauni punkti par vietējiem uh, tiesu novērošanas um, tīkliem un citiem pasākumiem. Tāpat ir jauns punkts par tieslietu sistēmas stiprināšanu un arī par jebkāda veida iebaidīšanas uh, profilaksi ir iekļauts jauns punkts. Diemžēl mums nav pietiekam daudz laika, lai visu sīki jums uh, izklāstītu. Vēl mm, tagad daži vārdi par spīdzināšanas apkarošanas pamatnostādņu īstenošanu. Es jau pieminēju valsts stratēģijas, vēl viens svarīgs instruments ir cilvēku tiesību dialogi un regulārās uh, sanāksmes. Ir, uh, mēs iestājamies par to, ka ir jāratificē šis pamatprotokols un jā. Uh, atzīst uh, spīdzināšanas apkarošanas apakškomitejas autoritāte. Pavisam nesens piemērs no mūsu reālā darba. Pagājušajā nedēļā apmeklēju Taģikistānu, kur notika divpusējs Eiropas Savienības Taģikistānas pilsoniskās sabiedrības seminārs, kas tika veltīts spīdzināšanas apkarošanai. Uh, Un šajā seminārā bija pārstāvēti akadēmisko aprindu pārstāvi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un diplomāti, un mēs runājām par nacionālā profilakses mehānisma izveidi, un tālāk šo rekomendāciju īstenošanu mēs turpināsim uh, Uh, novērot mūsu regulārajā cilvēku tiesību dialogā, un tas ir konkrēts piemērs tam, kā mēs īstenojam pamatnostādnes cīņai pret spīdzināšanu. Vēl viens piemērs - Eiropas Savienība ne tikai uh, diplomātiski un politiski, bet arī finansiāli atbalsta cīņu pret spīdzināšanu. Pagājuši uh, ir uh, piešķirti 12 miljoni gadā 12 miljonu eiro gadā dažādiem projektiem, kur mērķis ir apkarot spīdzināšanu. No 2011. līdz 2013. gadam ir piešķirt 38 miljoni pilsoniskās uh, sabiedrības organizācijām cīņai pret spīdzināšanu. Mēs esam nākuši klajā ar jaunu priekšlikumu cīņa uh, kopīgiem spēkiem, lai veicinātu pilsoniskās iniciatīvas cīņā pret spīdināšanu un ci, eh, citiem um, pārkāpumiem. Tāpat uh, gribu uzsvērt, ka jaunā cilvēku tiesību pakotne, jaunā stratēģija cerams tiks pieņemta uh, padomē pēc uh, nepilnas nedēļas. Un šajā stratēģijā arī ir runa par cīņu pret spīdzināšanu un uh, necienīgu attieksmi pret personām. Un ir paredzēts, uh, paredzēta virkni pasākumu, lai izskaust spīdzināšanu. Un visbeidzot, gribu norādīt, ka neatslāpstoši centieni, ko īsteno, uh, nevalstiskās organizācijas, lai uh, mazinātu upuru ciešanas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem ir ļoti svarīgi, un uh, katram ir jādod savs ieguldījums, lai izskaustu spīdzināšanu visā pasaulē. Paldies! Okay, now, uh, Tagad uh, došu vārdu visiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Vai kādam ir jautājumi? I have um,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 Gribētu dzirdēt eh, atbildi no jums abiem. Vairākās eh, arābu pavasara valstīs bija mm, debates eh, formos, kā jāizskatās jūsu konstitūcijai. Mēs diskutējām arī ar konsulārās komitejas priekšsēdētāju Tunisijā, un tur bija runa par tiesībām un arī par to, ka mm, spīdzināšanas aizliegums būtu jāiekļauj konstitūcijā. Uzskatu, ka tas eh, bija visnotaļ labi, bet, eh, protams, ņemot vērā pašreizējo valdību, jāatcerās, ka daudz ministri ir eh, bijuši spīdzināšanas upuri. Un tad es varu salīdzināt šo pieju ar debatēm, kas notika Vācijā pirms desmit gadiem. Proti, tolaik tika diskutēts mm, dažādu īpašu iemeslu dēļ, proti bija runa par īpaši uh, nežēlīgiem noziegumiem. Un iespējams, ka to uh, var iekļaut izņēmumā, iespējams, to nesauc par spīdzināšanu, bet izdomā kādus īpašus speciālus nosaukumus. Uh, Un Vācijā bija kāds lobijs, kas darbojās pie tā, lai tas tik iek, tiktu iekļauts mūsu konstitūcijā, jo mūsu konstitūcija paredz, ka cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tas jau ir vēsturiski tā bijis. Taču tad mēs sapratām, ka mm, pastāv mm, pretrunas, jo spīdzināšanai taču nevar būt nekādu izņēmumu. Debatēs, pat eh, politiskajās aprindās, mēs redzējām, ka pastāv iespēja domāt par izņēmumiem, un cilvēku cieņu var uzskatīt par kaut ko tādu, ko var iekļaut konstitūcijas preambulā. Tas nozīmē, ka mēs eh, segājām pa ļoti plānu ledu, un mēs nezinājām, ko darīt. Mums ir jāatsakās no šiem mēģinājumiem. Tāpēc eh, es vēlētos zināt, vai jūs uzskatāt, ka tas ir pozitīvs solis, proti, piemēram, vai ir jāiekļās spīdzināšanas aizliegums konstitūcijā. Es saprotu, ka citas sabiedrības, piemēram, Lībija, nav no, nokļuvušas tik tālu, kā vajadzētu uh, gatavot uh, konstitūcijas formulējumus. Es labprāt arī uzklausītu uh, NVO ekspertus, gribētu dzirdēt, ko viņi domā. Tāpat arī es vēlētos atgādināt to, ko minēja Eiropas ārējās darbības dienests. Šķiet, ka šajā jaunajā cilvēktiesību stratēģijā ir trīs punkti proti mums ir darbības plāns, tāpat arī tiek domāts par cilvēktiesību īpašo pārstāvi, un tiek gatavots arī teksts ar galvenajiem jautājumiem. Eiropas Savienības stratēģija ir tāda kā deklarācija, kurā ir skaidri norādīts arī tas, ka mēs cīnāmies pret spīdzināšanu. Vēlētos vēlreiz atkārtot, ka Eiropas eh, parlamentam un Eiropas Savienībai ir vēlme spēcīgi darboties pie šiem jautājumiem. Un nu, tādi būtu mani jautājumi. Es neredzu, ka eh, kāds cits deputāts vēlētos runāt, tāpēc došu jums uzreiz vārdu atbildēji. Es vēlētos pateikties eh, visiem, kas izteicās, atbildēšu varbūt uz jūsu pirmo un otro jautājumu. Iemesli, kāpēc Latvija, Lietuva un Slovākija nav ratificējušas šo protokolu, Nevaru jums sniegt konkrētu atbildi, kas tad ir šī lēmuma pamatā, taču varbūt es varēšu atbildēt runājot par citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis agrāk ir teikušas, ka nav nekādas jēgas ratificēt starptautisku novēršanas sistēmu, ja Eiropā jau pastāv pašiem sava sistēma tāpat arī mums ir dažādas uzraudzības iestādes un tā tālāk. Vairākas Eiropas Savienības valstis ir izvēlējušās šādus kopējus argumentus. Mēs esam diezgan veiksmīgi skaidrojuši, ka attiecībā uz šīm trīs valstīm, piemēram, var runāt par eh, pievienoto vērtību, kāpēc būtu jāpievienojas globālajai spīdzināšanas novēršanas sistēmai. Ir jāatcerās, ka mēs varam nodrošināt lielāku piekļuvi visām aizturēšanas vietām. Piemēram, konkrēts piemērs. Lielbritānijā bija uzraudzības iestāde cietumiem, taču tā nevarēja piekļūt policijas eh, apcietinājuma vietām. Ar šādu iespēju mēs varam nodrošināt piekļuvi arī militārajām aizturēšanas vietām, tāpat arī uh, garīgo slimību uh, vietām, kur cilvēki tiek turēti garīgu slimību dēļ. Tas nozīmē par dažādām aizturēšanas vietām. Ja mēs vēlamies nodrošināt efektīvu spīdzināšanas novēršanu, tad ir jānodrošina regulāri kontakti ar visām aizturēšanas vietām. Uh, ir jānodrošina dialogs ar visām iestādēm, kurām ir tiesības aizturēt cilvēkus. Tāpat arī ir jārunā ar dalību valstu parlamentāriešiem, lai saprastu, kas ir jādara um, normatīvu aktu grozīšanas uh, jomā un tā tālāk. Ja netiek nodrošināti šādi regulāri kontakti un uh, sistemātisks dialogs, tad visticamāk, ka izmaiņas nevarēs veikt. Tieši reģionālās iestādes mums to stāsta. CPT pēdējo 20 gadu laikā visregulārāk izsaka tieši šādu rekomendāciju, proti ir vajadzīgas nacionālas iestādes, kas sekotu līdzi rekomendāciju ieviešanai. Tieši tāpēc arī jānorāda, ka Tieši šīs reģionālās iestādes eh, vēlas, lai dalībvalstīs darbotos konkrētas nacionālas iestādes, kas strādātu pie spīdzināšanas novēršanas rekomendāciju īstenošanas. Un tieši to arī AFKAP nodrošina. Vēl kāds aspekts, ko dažkārt piemin. Iespējams, ka pastāv jau kādas iestādes, bet ļoti daudzas eh, cilvēktiesību komisijas dalība valstīs mm, bieži vien eh, izmeklē situācijas, un tad, tad eh, rīkojas kā klasisks ombuds tiesības sargs. Ir jānodrošina, lai šīs iestādes proaktīvi sadarbotos ar aizturēšanas vietām un lai mm, šādas iestādes aktīvi gatavotu rekomendācijas valdībai un tā tālāk. Tāpēc vēlētos norādīt, ka profilaktiska pieeja uh, ir eh, savādāka, tā atšķiras no klasiskajām cilvēktiesību iestādēm dalību valstīs. Te ir runa par to, ka lietas tiek skatītas mazliet savādāk. Mēs ceram, ka atlikušās trīs Eiropas Savienības dalībvalstis tuvāko gadu laikā tiks pārliecinātas, un ir jāatcerās, ka ir vairākas organizācijas, kas aicina valstis iet uz priekšu un pievienoties šai globālajai sistēmai un veidot nacionālos profilakses mehānismus. Arī citas valstis to piemin. Ženēvas ANO cilvēktiesību padomē periodiskā pārskata laikā tika runāts par eh, tām valstīm, kas ir pievienojušās apkat, lai tās aicinātu citas valstis darīt to pašu. Uh, Tas, manuprāt, ir ļoti prātīgi, ja valstis, kas ir to darījušas, meklē argumentus un pārliecina citas valstis rīkoties tāpat. Mums ir jādara viss, lai īstenotu starptautiskās cilvēktiesību normas valstu līmenī un lai tas tiktu darīts saprātīgā veidā. Paldies, tagad Svensen Mekas kundze. Paldies! Es vēlētos pieminēt trīs lietas. Pilnībā piekrītu profilaktiskajai pieejai. IPT mm, pie tās darbojas, un eh, šīs darbs ir izrādījies ļoti rezultatīvs. Mums ir jārīkojas eh, abos virzienos. Jūs runājāt par spīdzināšanu un izņēmumiem no tās. Es uzskatu un eh, uzskatu, ka tā ir arī viena problēma, konvencijā pret spīdzināšanu, ka tā izriet no šīs eh, premises par to, ka ir jāvēršas pret necienīgu attieksmi pret cilvēkiem. Protams, pēc 2009. Eh, pēc 11. Eh, septembra daudz kas ir mainījies. Ir jāatcerās, ka spīdzināšana, protams, ir aizliegta, bet eh, ir jādomā arī par to, ka necienīga attieksme ir tikpat nepieļaujama. Ir jāatcerās, ka ārkārtas situācijās cilvēki ir pelnījuši to, lai pret viņiem izturētos ar cieņu. Tieši tāpēc es domāju, ka to visu vajadzētu paturēt kopā, par to vajadzētu atcerēties Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijā un arī 7. pāntā. Tāpat arī jā, jādomā par cilvēku pamatiesību paktu, kur arī tas pats ir paredzēts. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta konstitucionāla aizsardzība pret spīdzināšanu. Taču šeit nedrīkst runāt tikai par spīdzināšanu. Tā ir jāsaista kopā ar uh, cilvēku necienīgu attieksmi. Ir jāatcerās, ka vairāk kārt esam pieredzējuši to, ka ar to nepietiek. Daudzas valstis konstitūcijā ir iekļaujušas aizliegumu pret spīdzināšanu, taču krimināllikumā tas nav paredzēts, un tas eh, vienkārši tiek noteikts par parastu kriminālu noziegumu. Tas nozīmē, ka ne tikai spīdzināšana ir jānosaka par noziedzīgu nodarījumu, tas ir jādara arī attiecībā uz eh, necienīgu attieksmi. Konstitucionālā aizsardzība un, protams, pēc tam arī tas viss ir jāiekļauj krimināla likumā. Uh, Es vēlētos arī norādīt, ka ir jāuzsver konsekvence un tās nozīme. Strādājot pie dažādiem ziņojumiem, es redzu, ka daudz spēlētāju Ziemeļāfrikā un arī tuvajos austrumos, bet ne tikai arī tādās valstīs kā Ugandā, m, mm, apšauba konsekvenci. Un eh, viņi pat apšauba šīs svarīgās vērtības, uz kurām balstās Eiropa. Uh, un līdz ar to praksē parādās dažādas um, būtiskas atšķirības. Tieši tāpēc es vēlētos uzsvērt šo jautājumu. Tas bija viss, ko vēlējos teikt. Paldies! Lielas paldies! Paldies uh, jums abiem par uh, ļoti interesanto ieguldījumi šajās debatēs. Paldies arī par konkrētajiem ieteikumiem, kā uzlabot mūsu darbu, cīnoties pret uh, spīdzināšanu un cilvēku necienīgu attieksmi. Es domāju, ka neviens eh, šeit aktīvi necīnās par spīdzināšanas iekļaušanu, bet ja mēs paskatāmies uz šī rīta diskusijām, tad eh, šķiet, ka parādās pilnīgi nepareiza jēdziena attiecībā uz drošības pastiprināšanu. Tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka ir vairāki termini, kas tiek padarīti neizskaidrāki. Ir jāatcerās, ka daudzu valstu slepenie dienesti un arī karavīri izmanto spīdzināšanu, un tas noteikti neuzlabo drošības situāciju. Drīzāk tas šo situāciju padara vēl nedrošāku. Tieši tāpēc mums ir jāmeklē inteliģentāki veidi, lai mēs galu galā neatgrieztos viduslaikos. Mums ir jāmeklē dažādi izmeklēšanas veidi un metodas. Vēlreiz paldies, ka ieradāties, un es vēlreiz atgādināšu, ka eh, nākamnedēļ 26. datumā ir starptautiskā spīdzināšanas upuru atbalsta diena. Es visus jūs aicinātu mm, visās eh, jums pieejamās iespējās, eh, visos fórumos atzīmēt šo dienu, ja ir jāatcerās, ka vēl ar vienu ir ļoti daudz šādu cilvēku, kas ir cietuši no spīdzināšanas. Paldies. So, and now we have on our agenda uh, the human rights and. Tagad mūsu darba kārtībā ir uh, cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības Eiropas Savienības attiecībās ar Izrēlu un palestīniešiem. Mums ir tik daudz viesu, kas vēlas runāt par šo jautājumu, ka šeit prezidijā nav pietiekami daudz vietu. Tāpēc es gribētu aicināt uh, loģistikas dēļ eh, viesiem palikt eh, savās vietās. Es aizmirsu pieminēt no rīta, ka visa mūsu sanāksme ir eh, pieejama tiešsaistē internetā. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs šeit sakām, ir uzklausāms arī ārpus šīs zāles. Šīs diskusijas mēs organizējam kopā ar delegāciju attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi. Kostēlo kundze ir vicepriekšsēdētāja. Es atvainojos priekšsēdētāja. Taču šķiet, ka mēs eh, tiekamies pirmo reizi. Dzirdēju, ka jūs nesen uzņēmāties priekšsēdētāja samatu. Es domāju, ka jūs varētu nākt šeit, eh, sēdēt prezidijā un vadīt sanāksmi kopā ar mani. Uh, Man tas noteikti ļoti palīdzētu. Tāpat arī mēs eh, organizējam šo sanāksmi kopā ar delegāciju attiecībām ar Izrēlu. Belderkungs ir priekšādētājs, diemžēl viņš nevarēja ierasties, jo viņam bija jāapmeklē cita sanāksme. Tas nozīmē, ka šīs debates esam sadalījuši divās daļās. Pirmajā daļā mēs liksim uzsvaru uz cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām. Uh, Eiropas Savienības un Izraēlas attiecībās, un otrajā daļā mēs liksim uzsvaru uz izaicinājumiem, ar ko saskaras UNRO, eh, lai eh, strādātu ar Izraēlas bēgļiem. Consistently... Pirmajā daļā es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienība ir vienmēr uh, eh, uzsvērusi, ka tā vēlas nodrošināt divu valstu risinājumu, tā vēlās, lai Izrēla un Palestīna mierīgi pastāvētu līdzās un nodrošinātu eh, drošību eh, šajā reģionā. Savā rezolūcijā, kas tika pieņemta visam nesen Eiropas parlamentā, Eiropas parlaments uzsver, ka Tas aicina, lai visas puses ievērotu cilvēktiesības un humanitārās tiesības, veidojot uzticī, uzticēšanos starp Izrēļiem un palestīniešiem. Ir jāatcerās, ka tie ir būtiski komponenti, kas ļautu nodrošināt, ka šīs valstis var uh, dzīvot un strādāt uh, vienotrai līdzā šajā reģionā. Uh, Diskusijās es vēlētos sirsnīgi sveikt ekspertus no cilvēktiesību tīklā un arī no APRODEV. Tā ir Protestantu attīstības or organizāciju asociācija. Šie pārstāvji ir ieradušies pie mums, lai spriestu par to, kā cilvēktiesības un humanitārās tiesības ir iekļaujams Eiropas Savienības politikā. Es, mēs labprāt jūs uzklausīsim un iespējams, ka jūs varētu mums arī pastāstīt par konkrētām rekomendācijām, kas tiek izmantotas parlamentā un varbūt arī kā eh, šis darbs varētu tikt uzlabots. Vispirms došu vārdu Agnesei Bertrānai. Thank you very much. Um... Paldies. Es pirmkārtām vēlētos pateikties eh, cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāju par iespēju uh, Uh, prezentēt šo ziņojumu. Šis ziņojums uh, veicina starptautisko tiesību ievērošanu, un to ir gatavojuši vairāki iesaistītie, tātad te ir runa par uh, APRODEV, tā ir protestantu organizācija asociācija, un tāpat arī uh, cilvēktiesību tīkls. Šis tīkls ietver vairāk nekā 705 organizācijas, kas atrodas Eiropas Savienības vidusjūras reģionā un kas ir apņēmušās eh, veicināt universālās cilvēktiesības. APRODEV un EMRAN uzskata, ka ir jāievēro starptautiskās tiesības, eh, starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības. Uh, Tas ir jādara Izraels un Palestīnas konfliktā, lai varētu rast eh, taisnīgu un eh, godīgu risinājumu. Humanitārās tiesības pārēdz to, ka ir eh, jāsamazina militāru konfliktu sekas, to ietekme uz civiliedzīvotājiem, ir jāsamazina civiliedzīvotāju ciešanas. Īstenībā šīs tiesības atspoguļo Eiropas Savienības teikto. 2012. gadā Eiropas Savienība ir apgalvojusi, ka uh, Eh, piemēram, nometņu politika vai arī Izraels politika austram Izrēlamē ir šķērslis divu eh, valstu risinājuma sasniegšanai. Ja runa par konfliktā iesaistītajām pusēm, tad tās ir eh, galvenās atbildīgās puses, kurām ir jāuzņemas pienākums ievērot starptautiskās tiesības. Mm, visām arī trešajām konfliktā iesaistītajām pusēm ir jāievēro tādas tādi paši pienākumi. Ir jānodrošina humanitāro tiesību ievērošana visos apstākļos. Ja runa par Eiropas Savienību, tad ziņojumā tiek atklāts, ka Eiropas Savienības dalību valstu un institūciju tonis mainās attiecībā pret uh, Izraels-Palestīnas jautājumu. Un šķiet, ka uh, publiskajos Eiropas Savienības uh, misiju ziņojumos, ja runa par Austrum Jeruzalemi, un arī padomis eh, māja secinājumos var rastam pierādījumus. Ir redzams, ka Eiropas Savienība nav izmantojusi visus savā rīcībā esošos uh, līdzekļus, lai veicinātu humanitāro tiesību ievērošanu attiecībās starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Šajā ziņojumā mēs īpaši liekam uzsveru uz Eiropas Savienības attiecībām ar Izrēlu. Ir jāatcerās, ka Izrēla ir īpašs status, tā ir okupācijas spēks. Uh, tā ir iegājusi Palestīnas teritorijās, un līdz ar to tā ir jāuzņemas atbildība par nabadzību un cilvēktiesību pārkāpumiem. Es vēlētos uzsvērt, ka vairāki Emron biedri arī darbojas pie eh, masveida pārkāpumiem, kas ir pieļauti Rietumkrastā un Gazā. Mēs meklējam dažādus eh, līdzekļus, kas ir Eiropas Savienības eh, rīcībā, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Ir jāatcerās, ka pastāv vairāk Eiropas kaimiņa attiecību politikas instrumenti, piemēram, dialogs, progresa ziņojumi. Mans kolēģis Frankentālerkungs var to runās detalizētāk. Otrajā daļā mēs runājam par uh, līgumtiesību attiecību ievērošanu, un tīpaši ir runa par Izrēlas eh, mm, kontraktiesību ievērošanu pievienotajās teritorijās. Uh, Un Renona Apradev uzskata, ka Eiropas Savienībā vajadzētu izmantot visus savā rīcībā esošos līdzekļus, ko tā pašlaika nedara, lai nepieļautu to, ka politiskas iestādes, valsts iestādes un arī privātie spēlētāji, kas eh, aktīvi gūst labumu no Izrēlas eh, nometņu politikas, lai tātad šādas iestādes eh, nepiedalītos attiecībās ar Eiropas Savienību. Uh, Eiropas Savienībai ir jāievieš attiecīgi instrumenti, kas to nodrošinātu. Apradev uzskata, ka Eiropas parlamentam vajadzētu atkārtot šo principu, darīt to atklātī, darīt to publiski un arī aicināt eh, sniegt savu atļauju, ja runa par sarunu vešanas nodrošināšanu vai arī sadarbības instrumentu apstiprināšanu, ja runa par attiecībām ar Izrēlu. Tāpat arī ir jāatcerās par uh, nometnēs ražoto produktu importu. Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalstis bieži vien izrāda neapmierinātību par tehniskā nolīguma īstenošanu, un es labprāt runātu par to arī detalizētāk. Eiropas Savienības ziņojums par Austrumu Jeruzalemi norāda, ka dalībvalstīm pirmkārtām vajadzētu nodrošināt, lai asociācijas nolīgums netiktu izmantots eh, tādu eh, produktu uh, importēšana Eiropas Savienībā, kas tiek ražoti Austrum Jeruzalemē. Tāpat ir, ir jāveicina sabiedrības izpratne par eh, nometnēs ražotajiem produktiem un eh, par šo ražojumu izcelsmi. Ir jāatcerās, ka 2012. Gada, gada maijā padomes secinājumos pirmo reizi tika pieminēts jautājums par nometnēs ražotajiem produktiem. Uh, Apradev uzskata, ka vienīgais veids, kā nodrošināt asociācijas nolīguma pareizu izpildi, ir tādi, ja uh, eh, Izrēlas iestādes uzņemtos uh, pierādīšanas slogu, un tas ir iekļauts arī Eiropas Savienības rezolūcijā 2012. gada februārī. Uh, Mārķēšana, mūsuprāt, ir pagaidu risinājums. Vajadzētu rast tādu ilgspējīgāku risinājumu. Eiropas Savienība jau īsteno šo pasākumu. Dānija nesen paziņoja, ka tā to darīs. Emran un Apradev uzskata, ka Eiropas parlamentam vajadzētu apstiprināt šīs rekomendācijas, kas ir iekļautas Eiropas Savienības um, misijas ziņojumā par Austrumu Jeruzalemi un par nometņu ražojumiem. Uh, Šajā ziņojumā ir norādīti arī vairāki sadarbības instrumenti, kur īstenībā ir redzama nelikumīga īstenošana attiecībā uz pievienotajām teritorijām. Tāpat arī parlamentam vajadzētu domāt par 2020. gadā stratēģijas pieņemšanu. Mēs redzam, ka 7. pamatprogrammā arī ir dažādi līdzekļi, ko varētu izmantot. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments domās par to, lai šādas lietas vairs neatkārtotos. Došu vārdu tagad savam kolēģim Frankiem Tālerkungam. Lielas paldies! Lielas paldies apakškomitejas locekļiem, lielas paldies arī Eiropas parlamenta deputātiem, citiem viesiem, NVO pārstāvjiem un delegācijām. Kā jau uh, man kolēģi minēja, mani sauc Lojas Frankentālers. Es eh, darbojos ne tikai Emron, darbojos arī eh, publiskajā komitejā pret spīdzināšanu Izrēlā. Tāpēc man bija liels prieks, ka es eh, varēju piedalīties diskusijās par eh, spīdzināšanas upuriem. Tāpat arī man ļoti interesē Eiropas Savienības vadlīnijas pret spīdzināšanu. Vēlētos atkārtot, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ir jāatcerās, ka mūsu darbs Izrēlē vēl ar vien turpinās. Uh, ja runa par spīdzināšanu un sliktu attieksmi. Kā jau kolēģi minēja, 14. māja Eiropadomes secinājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ir jāatcerās, ka cilvēktiesības ir uh, ļoti svarīgas uh, dzīvotspējīga miera nodrošināšanai. Kā jau uh, kolēģi minēja, pašreizējā, pašreizējā situācija nav ilgspējīga. Mēs nevaram balstīties tikai uz politiskām sarunām. Viss ir jābalsta uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām un starptautiskajām cilvēktiesībām. Tie ir pamat akmeņi Eiropas Savienības un Izrēlas attiecībās. Starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības ir vitāli nepieciešamas Izraels eh, un Palestīnas dzīvotspējai ir jāuzsver, ka šīs tiesības ir jāievēro attiecībās starp šīm abām valstīm. Tāpat arī ir jāatcerās, ka te nav runa par Izraels sodīšanu. To vajadzētu skaidri uzsvērt. Te ir jārunā par civilu iedzīvotāju aizstāvēšanu. Te ir runa par tādiem iedzīvotājiem, kas ir cietuši no šī konflikta vai ir šī konflikta puses. Tikai ar starptautisko cilvēktiesību ievērošanu varēs sasniegt mieru, jeb mierīgu situāciju, uh, Uh, un kas uh, būs daudz, daudz labāka situācija nekā pašlaik. Ir jāatcerās, ka šos principus vajadzētu īstenot pavisam konkrētos veidos. Te nevar runāt par tādiem vispārējiem jautājumiem, te ir jārunā par a, uh, konkrētiem veidiem, kā Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu izdarīt spiedienu pret Izrēlu, lai tā izbeigtu okupāciju. Mēs runājam par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, par to, ka Izraels uzturētā okupācija pasliktina Palestīnas civiliedzotāju situāciju. Izrēla darbojas Izrēlas apmetņu labā. Tāpat arī ir jāatcerās par cilvēktiesību pārkāpumiem, par Eh, humanitāro tiesību pārkāpumiem, kas norit nepārtraukti. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments eh, turpinās iesaistīties šo jautājumu risināšanā, ka tas pievērsīs uzmanību dažādiem konflikta aspektiem. It īpaši tā darbā vajadzētu iekļaut uh, rekomendācijas ievērot starptautiskās cilvēktiesības un humanitārās tiesības. Miers netiks panākts, divu valstu scenārijs netiks panākts, ja mēs eh, nestiprināsim mūsu apņemšanos ievērot eh, starptautiskās cilvēktiesības un humanitārās tiesības. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Frankentālērkungs, un Paldies arī Betrāns kundzei par jūsu detalizētajiem skaidrajiem uh, komentāriem. Un tagad mēs uzklausīsim ārējās darbības dienestu. Kinga kungs vai Bolvina kungs? Nesmu pārliecināta. Bet, uh, pos... Un tad vēl ir trešā iespēja, saka priekšsēdētāji ļoti labi. Uh, jūsu kolēģis uh, no ārējās darbības dienesta Lionelu Gabriči. Viņš ir Izraels un Palestīnas um, divīzijas vadītājs. Paldies priekšstādē. Uh, es tā saprotu, ka manā rīcībā nav daudz laika, tāpēc ar jūsu atļauju mēģināšu izteikties pavisam rezumējoši, vienkārši, taču nepārāk vienkāršot. Uh, Pirmkārt, uzskatu ārkārtīgi svarīgi šo darbu, kas te tiek īstenots, jo savā ziņā institūcija Eiropas iestāžu līmenī veiktais darbs arī atbalsta Eiropas ārlietu, ārējās darbības dienas darbu. Un tad vēl ņemot vērā pārējais posmu pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā, vēl viss nav īstenot šai ziņā. Uh, Un līdz ar to te ir tāda kā sandviča situācija, ja varētu izteikties uh, britu valodā. Tātad, kas tiek uh, darīts dal no dalībvalsts puses, no parlamenta puses, un ko tāds kā sandvičs starp abiem paveic Eiropas Savienības ārējās darbības dienas. Tātad mēs nākam klajā ar leģitīmām prasībām, un uh, tās saskaņojam ar to, ko ir pieprasījuši dalībvalsts, ko tās pašas veids, un īstenojam tad mūsu darbu. Mūsu darbs ir ļoti sarežģīts, ārkārtīgi grūts, un tajā būtiski svarīgi ir, ir caurskatāmība. Būtiski nodrošināt, ka runājot par Eiropas Savienību, tiešām pastāvētu Eiropas Savienību būtiski apzināties, ka Eiropas Savienība, kā tāds vienots veselums, vēl eh, nepastāv līdz ar to. Tas, kas tiek apspries eh, šādā sanāksmēs kā šeit esošā, eh, respektīvi cilvēktiesības, starptautisko tiesību īstenošana, ir ļoti svarīgi lai dalībās to uzskatītu par uh, absolūtu prioritāti, kā vēl nesen um, Eštonas kundze to sacīja. Un līdz ar to mums ir iespējams šos principus un šīs vērtības inkor, inkorporēt mūsu attiecībās ar mūsu partneriem. Es nezinu, vai uh, es izteicos skaidri, bet nu, pievērsīšos konkrētai lietai un tad ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos. Mēs aicinājām misiju vadītājus uz vietas mm, Mm. Uh, aicinājumi īstenot uh, mūsu izvirzīto politiku. Tā tad dalībvalsts arī var uzdot jautājumu, tad, uh, ko jūs vēlties, lai mūsu vēstnieki konkrētajā valstī darītu. Te ir, protams, iesaistīts arī nevalstiskās organizācijas, bet ir vesela virkne elementu, ir tāds iekšējais darbs, kas ir tikai daļa no uh, lielā pūžļa, tāda ir ziņojums par austrumu reģionāli, par, eh, par beduīnu kopienu, par palestīniešiem. Tie visi ir tāda darba elementi, kura ietvados mēs mēģinām uzrādīt šo problemātiku un iespējamos risinājums. Tad ko mēs darām? Mēs šos elementus ņemam, mēs to pārstrādājam ar, zinām, pievienojotiem Eiropas vērtību un nododam tos tālāk dalībvalstīm, lai uz šī pamatās varētu īstenot savu darbu. Un tad pēc tam ir runa par to, cik lielā mērā tas izpaudās ārlietu ministru padomis secinājumus. Un varu uzteikt eh, Eiropas Savienības vienoto nostāju, proti tā cilvēktiesība jautājums ir, ieslēgu, ir uzskatījusi par tā vērtiem, lai tie būtu darbi kārtības eh, augškalā. Un līdz ar to padomas secinājumos mums Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam tiek piešķirts mandāts šīs vērtības pārstrādāt, iestrādāt praksē. Tā, tā, tā, tā ir prakse um, sadarbībā ar mūsu palestīniešu draugiem. Tā tad ir rīcības plāns, tas tiek gatavots un tad vēl šorīt jau tika minēts nākošajā asociācijas padomē ar Izrēlu, mēs mēģināsim uz, izvirzīt savu nostāju par apmetnēm un Eiropas Savienības skatījumā saskaņā ar starptautiskajām cilvēku tiesībām šīs ebreju apmetnes okupētēties teritorijās ir nelegālas. Paldies. Paldies. Turpin priekšstādā vēl viens jautājums no manas puses. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, taču ir tik uzdots jautājums, ko Eiropas Savienība dara ar precēm, kas saražotas šajās apmetnēs. Es atvainojos, saka runātājs no ārējās darbības dienas. Jā, es mazliet piemirstu par šo tēmu. Padomu secinājumos ir eh, neliels atgādinājums, proti mm, uz eh, Eiropas komisiju saistībā ar eh, apmetnēs ražotājām precēm. Un te mums ar komisijas dienestiem jāsadarbos, jo situācija ļoti sarežģīta. Jo šīs preces, kas ir ražotas apmetnēs, uh, ir skatāmi no ļoti dažādiem Eiropas tiesību aktu aspektiem. Konkrēts piemērs. Piemēram, vīnu skar Eiropas vertikālās direktīvas. Tās paredz identificēt produktu, marķēt to, tādu produktu kā vīnu. Runājot par tādiem vīniem, kas nāk no apmetnēm, Eiropa, dalībvalstis varētu pieņemt lēmumu piemērot šo Eiropas tiesību aktu, lai norādītu uz šī jautājuma neievērošanu. Bet no otras puses ir vēl vesela virkni citu jautājumu saistībā ar tarifiem, nodokļiem, muitas nodokļiem, saistībā ar to, ka, ka nevarētu piešķirt te. te Eh, muitas nodokļa atlaides eh, Izraels produktiem, kas reāli nāk no apmetnēm, kuras nebija daļa no Izraels pirms 1967. gada. Tātad ir vesela virkne darbu saistībā ar šiem dažādiem aspektiem starp eh, Eiropas komisiju un Eiropas Savienības ārējas darbības dienestu. Taču neatkarīgi no šī tehniskā aspekta, kā reāli īstenot Eiropas Savienības tiesību aktu šai jomā. Dalību valstīm tomēr būs jāpieņem lēmums. Tātad atbildot jautājumu, ko jūs darāt, lai mainītu šo apmetēs ražoto preču jautājumu? Mūsu rīcībā ir vesela virkne iespēju doties tālāk Mm, dalībvalstīm te būs pašām jāuzņemas atbildība. Es domāju, ka mm, šī situācija pat labi diezgan skaidra. Thank you. And now I give the floor to Madame Costello, the chair of the... Un tagad dodu vārdu Kastelo kundzei. Viņa ir Palestīnas delegācijas vadītāja. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Un kā jau jūs sacījāt, šī ir man pirmā sanākšai komiteja. Esmu diezgan nesen kļuvusi par deputāti un ierados eh, parlamentā īrijā no februāra, šī gada februārī. Un es sekoju Derosas eh, pēdās. Eh, viņš bija Viņš bija Palestīnas delegācijas vadītājs un daudz paveic šai jomā. Es gr gribētu um, šeit sveikt DPLC pārstāvis un arī mūsu sekretāru koordinātoru Kristiānu un Nikolu. Un atvainojos, ja vēl kādu neesmu pieminējusi, kurš būtu bijis tā vērts. Pateicos Bertrānas kundzei un viņas kolēģim par uzstāšanos un pateicos arī Gabriet šī eh, ārējās darbības dienas pārstāvim. Šī ir ļoti svarīga joma un ir būtiski svarīgi, ka mēs par to spriežam šodien eh, pasaules bēgļu dienas kontekstā. Nav nekāds šaubu par to, ka Eiropas Savienība uh, atbalsta starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēku tiesības to ievērošanu. Tuvies austrumos tas tiek darīts daudzos veidos, kā jau sakcīja Gabričī kungs, nesenās uh, padoms, ārlietu ministru padoms secinājumi diezgan skaidri norādīja uz uh, starptautisko tiesību pārkāpumiem. Uh, un apliecināja Eiropas Savienības iestāšanos par starptautiskajām tiesībām. Lēdija Ashtona arī ir daudz darījušai jomā un izteikusies par to Eiropas Savienība, eh, Eiropas parlaments arī reiz ir izteicies par DPLC. Mana mm, delegācija arī ir Eh, pagājušā nedēļa plenārsēdē iekļāvusi šo Izraels un Palestīnas jautājumu plenārs sesijā. Un mēs arī augstu vērtējam ārējās darbības dienas paveikto darbu. Neskatoties uz to, ar zinām vilšanos secinu, mums ir labas rezolūcijas, šķiet, ka mums ir efektīva tiesība akti, un es redzu, ka arī man kolēģi Hokens kundze māja ar galvu. Tātad mums ir ļoti labas rezolūcijas. Lieliski paziņojumi varam norādīt uz vairākiem paziņojumiem gan no augstās pārstāvs, gan no padomas, gan no parlamentu, un tomēr ikdienā mēs redzam, ka tiek pārkāpt starptautiskās tiesības. Un tad vēl saistībā ar DPLC mēs norādījām uz pārkāpumiem apmetnēm, vardarbību apmetnēm, brīva, vārdu brīvības ierobežošanu, nepamatota aizturēšanu, un tad uh, ir vesela virkni jautājumu saistībā ar administīvu aizturēšanu, kas ir pilnīgs nesodāmības paraugs, un arī bada streiki. Un tad cilvēkiem liedz piekļuvi ūdenim, plānošanas jautājumi un tā tālāk. Par to varētu runāt ilgi par katru no šiem atsevišķiem jautājumiem. Es domāju, ka jūsu ziņojums un arī Gabriči kungas sacītais attiecībā uz to, ko mēs varam darīt, kāda rīcība no mūsu puses ir vēlama. Uh, Es uzskatu, ka pat labam tieši uz to tā mums jāpievērš uzmanību. Tagad vairs nepietiek ar starptautisko tiesību pārkāpumu nosodīšanu un starptautisko humāno tiesību pārkāpumu nosodīšanu. Mums tiešām jānodrošina tas, ka cilvēku tiesības tiek ievērotas, un to mēs varam iztenot tikai reāli rīkojoties. Tātad es augstu vērtēju stingro valodu padomas secinājumos, priecājos arī mm, par to, ka, kā sacīja Gambričī, ir darba programma un arī jautājums par apmetnēs ražotajām precēm tiek apspriests. Bet es aicinātu steidzami rīkoties šā jautājumā, jo tas ir svarīgi. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ka es nu absolūti piekrītu Gambričī kunga sacītēm Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi nozīmīga loma risinājuma meklējumos. Problēmas ir jārisina, kā jau tika minēts, divu valstu risinājums ir vienīgais, kā mēs varam virzīties uz priekšu, un lai to panāktu, Mums jānodrošina cilvēktiesība ievērošana, bet Eiropas Savienība ir godīgs spēles dalībnieks un tai ir jārīkojas, un mēs, es domāju, varam rīkoties, un tāpēc arī jūsu uzstāšanās šodien svarīgi nākošais nedēļa plenāra sēdē. Mums arī būs rezolūcija, un, augst, un pateicos jums par ļoti labo ziņojumu, un atvainojos, ja es runāju par ilgu. Paldies, priekšsādātā. Paldies, saka priekšsādā, un tagad uh, ir iespēja izteikties uh, deputātiem. Augens kundze, lūdzu. Liels paldies, Barbara! Un paldies par eh, jūsu prezentāciju. Man šķiet ir ārkārtīgi svarīga šī prezentācija, un jūsu jautājumi ir skaidri. Es nevarētu sacīt to pašu par atbildēm. Problēma nav zināšana trūkums. Mūsu problēma ir rīcības trūkums. Vienīgais, kas mainījies visu šo daudzo ziņojumu gaitā, ir valoda. Dažkārt mēs paušam bāžas, dažkārt mēs, mēs dažkārt nosoždām, dažkārt mudinām, dažkārt mēs uh, vienkārši eh, paužam sašutumu. Eh, vienīgais, kas reāli mainās, ir situācija uz vietas, jo tā arvien pasliktinās, un ārējās darbības dienestam ir jāapzinās, ko viņi reāli dara. jo viss šis process ir ārkārt neobjektīvs. Viena puse Izrēla ir ļoti labi pārstāvēta, jo ASV ir e, kvartetā riktīgi skaļā balss, un ANO ir pieņēmusi lēmumu, ka tā neko nevar darīt, ja ASV nedarbosies līdzi jo ASV ir atņēmusi ANO jeb kādu objektīvas darbības vai uh, uzskatu iespēju, bet mums no tā jātiek vaļā. Mēs neko nevaram darīt bez šī kvarteta. Tā ir pirmā lieta. Otkārt, ārlietu ministru rezolūcija, ar kur tie nāks klājā mājā, bija ļoti laba. Tur arī bija daudz skaidrāka valoda attiecībā uz apmetnēs ražotajiem precēm. Tomēr tā vienalga nesauc lietas īstē vārdā, <laughs> kaut arī jūsu sacītais bija vēl miglaināks. Tagad uh, tur vairs neizpaužas, ka eh, tagad komisija saka, tad viss paliek dalībvalsts ziņā. Tas esot dalībvalsts pienākums risināt šo jautājumu. Mostieties komisija! Tā ir jūsu atbildība. Jūs atbildējat tā, it kā jūs nebūtu lasījuši šo ziņojumu. Bet kad komisija saskars ar šiem nelegālajiem produktiem, precēm, nelegālu preču ražošanu, tad skaidrs, ka šīs nelegālās preces nevar saņemt preferences. Un tas ir pilnīgi nepārprotami. Mani pārsteidza, ka mūsu ārlietu ministra paziņojums uh, par eh, produktu marķēšanu izraisīja tādu sašutumu Izrēlā. Ja viņš būtu sacījis, tagad mēs gribam uh, uzlikt atbildību komisijai par to, par ko tā ir atbildīga, jo tā ir jānodrošina tas, ka neviena apmetnē ražot preci nesaņem preferenciālu attieksmi. Un tad viņu uh, uzdevums ir nodrošināt uh, kā tas tiek panākts. Tā darbojas starptautiskā vienošanās. Nevis, ka jūs vienkārši te kaut ko runājat riņķī apkārt, nu, tad es pavisam skaidri gribu izteikties. Tātad es gribētu zināt no komisijas un no Eštons dienesta, kād jūs kaut ko darīsiet. Jo te nav runa tikai par Palestīnas glābšanu, bet arī par Izrēlu. Citādi Izraela pienāks uh, Hals, jūs varat uzdot Izraēlu jautājumu, kur ir jūsu robežas? Ja jūs varat piespiest Izraēlu nāklājā šo paziņo. Not... Izraēla taču nekad nav atzinusi Izraēlu. Jūs dzirdējāt, ko es saku? Es domāju, arī tas jāņem vērā. Tad lūdzu, uh, pasakiet man, kādas lietas reāli notiks, labvēlīgi notiks, nevis vienkārši turpināsies runāšana. Kad jūs runāsiet par eh, precēm, ne tikai par matiešanu, bet kad jūs reāli darīsiet komisijas darbu un kad uh, liksiet Izrēlai darīt savu darbu saskaņā ar starptautiskiem tiesībām. Paldies. Paldies, turpin priekšstādā Marka Nauken. Esmu redzējis, ka vēl citi grib pieteikties, un nākošais runātājs ir Nikola Klīn Nielsen, bet es arī zinu, ka otrajā daļā attiecībā uz bēgļiem un unrašiem pārstāvjiem ir jādodas prom ātrāk. Tātad došu vārdu jums, vai arī jūs piekrītat tam, ka vispirms mūsu viesiem ir vārds. Labi, tātad vārds jums, un tad pārējie tiks uzklāt. Izteikšos pavisam īsi, saka Nilsēns kundze. Es domāju, ka visiem šis jautājums ir pazīstams, mēs te visu laiku atkārtojamies. To es nedarīšu. Es tikai gribētu piebilst, ka attiecībā uz Palestīnu un uh, Palestīna Eiropas Savienības pilsoņus ar vien uh, sadusmo Eiropas Savienības un dalību valstu pasivitāti, un es domāju, ka mazinās uzticēšanās no viņu puses. Un ņemot vērā, ka iesaistās pilsoniskā sabiedrība, tad jau, ka tas ir redzams, ka tā kā pieci gadi jau ir nosvinēta uh, Palestīnas blokāde, ja tā varētu sacīt, pēdiņās nosvinēta. Tad pilsoniskā sabiedrība, kā redzējāt, iesaistījās šajā flotilē, uh, Es gribu tā tad uzteikt uh, pilsoniskās sabiedrības rīcību, jo šī flotele, kā zināt, bija saistīta arī ar riskiem, daži cilvēki gāja bojā. Un uh, daudzās valstīs, piemēram, manā valstī, Francijā, pilsoņi iestājas pret šo nelegālo preču izmantošanu, tas taču ir pilnīgi neētiski, un turklāt Francijā ar vien pieauga boikots, lai izdarītu spiedienu uz valdību, lai tā tiesas priekšā eh, nos. Tas beidz ar to, ka tiesas priekšā tiek eh, no, eh, nosūtīti daži, dažas atbildīgās personas, kas ir izteikušās par boikotu, un tad skaidrs, uh, ka cilvēki, pilsoniskā sabiedrība rīkojas, ņemot vērā to, ka amatpersonas nerīkojas un situācija kļūst tikai sarežģītāka un amatpersonas uzskatāms par līdz, līdzzinātēm. Paldies, Nikola Kilnīlsen, saka priekšsādē, un tagad pirms atgriezīsimies pie šīm debatēm, došu vārdu mūsu viesiem. Viņi ir Briselē, Eko un Andro palestīniešu bēgļu grupas eh, uzaicināti. Es, ja pareizi sapratu, ANO aģentūra uh, palestīniešu tuvojos austrumos situācijas uh, risināšanai. Uh, arī šeit spēlē savu lomu, un tie, kas nav pazīstami ar ANRA darbu, tiem ir vērts pateikt, ka jūs runājat dažu piecu miljonu palestīniešu vārdā. Šie palestīnieši, kas dzīvo Jordānā, Lībi, Jordānijā, Lībijā, Izrēlā un citās valstīs, es saprotu, ka šis darbs jums ir pavisam nevieglas, un jūs arī izcinājat cilvēktiesību jomā darbu. Un es saprotu, Breisa kungs no Umra sāks um, uzstāšanos tad došu vārdu kolēģiem, un tā kā jūs paši esat bēgļi, tad jūs ļoti labi apzināta eh, situāciju. Bet mans uzdevums ir arī tomēr rūpēties par to, lai jūs uh, izteiktos, jūs runāja atvēlētā laika eh, ietvaros. Paldies, Breisa kungs, lūdzu. Paldies, godātie deputāti, par iespēju jūs uh, uzrunāt uh, šodien stāstot par situāciju Palestīnā un okupētajās teritorijās. UNRA tiešām sniedz uh, pakalpojumus pieciem miljoniem uh, uh par, palestīniešu bēgļu, Mēs sniedzam izglītību, mikrofinansējumu, mm, veicinām attīstību. Mēs pagājuši nedēļu tikāmies Briselē ar institūciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai uh, uh informētu un pievērstu uzmanību palestīniešu bēgļu situācijai. Mūsu vidū ir trīs uh, rietuma krasta pārstāvi un arī mūsu atbalsta darbiniece no rietumkrasta. Šobrīd mēs uh, nevēlamies runāt par UNRA, bet par mūsu pilnvarām. Joprojām turpinās palestīniešu padzīšana un zemju atņemšana. Šīs teritorijas ir okupētas uh, jau 64 gadus. Kostelā kundze paziņoja, ka šis jautājums visiem ir labi zināms, bet jūs uzklausīsiet bēgļus, kuri saskaras ar šo spiedienu, kurus atkal padzēn viņiem atņem uh, zemes, lai veidotu jaunas izrēliešu apmetnes. Nav Uh, iespējams nodrošināt nediskriminējošu teritorijas plānošanas režīmu, jo palestīniešiem tiek atteiktas būvatļaujas, viņiem tiek konfiscēta zeme, viņi tiek izlikti no mājām. Un joprojām uh, tiek sadrumstalotas uh, kopienas, šiem cilvēkiem vairs nav piekļuvi piekļuve nodrošināta lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Tāpat tiek noteikti ierobežojumi brīvām tiesībām pārvietoties, ir ierobežota piekļuve dabas resursiem, kas īpaši skar beduīnu kopienu. Mēs stādīsim priekšā visus runātājus Runājot par gāzu, turpinās šīs teritorijas blokādes. Jau ir sācies sestais blokādes gads, kas uh, liedz jebkādas iespējas nodrošināt cilvēku attīstību šajā teritorijā. Mēs uzklausīsim pašu bēgļu liecības Šarīna Alrāģa runās par savu kopienu Al Alģi ciem. Mani sauc Širīna Lāģa, uh, mans ciemats atrodas starp Jeruzālemi un Betlēmu. Un uh, gribu jums pastāstīt par to, ko jūs zināt, bet jūs nezināt, kas ir noticis ar mani pašu un manu kopienu. Es pārstāvu Leģi, kas ir mazs ciemats, kurā dzīvo 3200 cilvēku un 48. gadā Izraels izveidošana sadalīja mūsu ciematu uz pusēm. Puse no mūsu ciematu iedzīvotājiem ir ir at, dzīvo Izrēlā, bet um, mēs zaudējām mūsu zemes un no zemniekiem kļuvām par algotiem darbiniekiem. Manu tēvu padzina no zemes, kad viņam bija 13 gadi, un tagad atkal mani eh, arī es, esmu padzīta no šīm zemēm un nezinu, un Dievs tikai zina, kur mani bērni dzīvos, varbūt Izrēlā, varbūt citur. 1948. gadā mūsu ciematiem iedzīvotāji tika padzīti, viņi kļuva par bēgļiem, eh, pārvietoti uz bēgļu nometnēm pie Betlemas un daži uh, atgriezās tajās teritorijās, kas vēl bija palikusi no mūsu ciemata. Mē, bija palikusi tikai zeme un cilvēki dzīvoja alās. Mana ģimene dzīvoja alās 12 gadus. Bet mums bija jāturpina dzīvot, bija grūti dzīvot tālāk, un tas mūsu situāciju ir ietekmējis. 1967. gadā tika īstenota Izraels okupācija, un atkal mūsu ciemata teritorija tika pievienota Austrum Jeruzālemei, un mums paziņoja, ka mēs nelik nelikumīgi dzīvojot mūsu mājās, un ka mēs fiziski esam šajās teritorijās, bet juridiski mēs tur neatrodamies. Un, protams, ir grūti saprast šādu absurdu situāciju. Tas nozīmē, ka mēs nevaram um, aizstāvēt savas tiesības, ka ebreji var ierasties mūsu teritorijās un viņiem ir lielākas tiesības mūsu ciema teritorijā nekā mums mēs uh, no, uh, ciešam no tā, ka ir 67. gadā Gilo un Hargilo apmetnes uzbūvēts mūsu teritorijā. Mēs uh, uzsākām tiesas procesu, lai atkarot šīs teritorijas, bet, protams, mēs uh, zaudējām šo procesu. Uh, runājot par apmetnēm, Gilo atrodas uh, Jeruzālēmes tuvumā. Tagad uh, ciemats ir aplēnkts un uh, ir uh, izvietoti vārti pie ciemata. Un tagad ir uzbūvēts arī tunelis, pa kuru mēs varam pārvietoties, un Izrēlas apmetņu iedzīvotājiem mēs vispār neeksistējam. Mēs cenšamies panākt taisnību Izrēlas tiesā. Varbūt tā nevajadzētu darīties, bet to mēs darām. Bet uh, vēsturiski neviens nav gu, panācis uh, neko šajās Izraels tiesās, uh, lietas tikai tiek novilcinātas. Mēs gribām atgūt savas tiesības un uzņemties atbildību, jo ja mēs neko nedarīsim, tad mūsu ciemats, mana ģimene un es pats pati vairs nevarēsim pastāvēt un pazudīsim. Paldies! Mēs cenšamies pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai alvalaģi šiem ciemam. Atkal šie cilvēki tiek padzīti no viņu zemēm, tagad ciemam apkārt ir uzbūvēta siena, uzbūvēts mūris, kas to atdala no apkārtējās pasaules un tiek cilvēki piespiedu kārtā pārvietoti no savām zemēm, un tas skar uh, beduīnu kopienu Jeruzālemes tuvumā. Mans tāds Mohameds Goršens, es pārstāvu Hots asociācija, es gribu pastāstīt par beduīnu situāciju. Pēc 1948. gada viņi tika padzīti no savām zemēm un tiek uzskatīt. Viņiem tiek liekts bēgļu status, pat ja viņiem ir bēgļu apliecības. Mēs vēlamies saglabāt savu uh, savu dzīvesveidu mēs audzējam lopus uh, te, uh, tūkstnešu teritorijā. Pēc 1967. gada Izrēlas valdība sāka šīs, šīs kopienas padzīt no viņu zemēm uz attāliem novadiem un uh, Eh, tika pasludināts, ka eh, šīs teritorijas ir ar militāru nozīmi un tajās tika izveidotas apmetnes. Tagad eh, beduīni ir apmetušies nelielos ciematos, kuros nav nekādas infrastruktūras. Jeruzālēmei apkārt ir uzbūvēta siena, kas liedz mums jebkādu piekļuvi, un tagad C zonā esošie ciemati varētu tikt vispār noslausīti no zemes virses un nav nodrošināti vispār nekādi pakalpojumi šiem cilvēkiem. Mums katru dienu draud piespiedu pārvietošana, tiek jau veikti plānošanas darbi un attiecīgajā zonā ir paredzēts paplašināt apmetnes. Mums ir četras akas, kurās mēs uh, varam smelties ūdeni, un par to mums jāpateic ir Eiropas Savienības sniegtai palīdzībai. Mēs esam padzīti no mūsu teritorijām pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Mēs vēlētos palikt uh, mūsu apmetnēs, balstoties uz starptautisko tiesību normām un cilvēku tiesību normām. Mēs tāpat vēlētos, uh, lai visi zina par to, kā Izraels varas iestādes izturas pret mūsu cilvēkiem. Uh, bet mēs um, nespējam samaksāt advokātiem, kas varētu aizstāvēt mūsu tiesības. Paldies! Spiediens, kas tiek izdarīts uz beduīnu kopienu Jeruzālemes apkaimē, nozīmē, ka viņi pastāvīgi saduras ar um, uzbrukumiem no um, apmērķu puses, viņiem ir liekta pieeja dabas resursiem, viņiem nav, netiek izsniegts būvatļaujas, viņu būvētās ēkas tiek nojauktas, un ja šie cilvēki tiks piespiedu kārtā atkal pārvietot, tas būs Ženēvas konvencija 49. pānta pārkāpums. Situācija Izrēlas un Palestīnas konfliktā šai kopienai arī ir eh, ļoti nozīmīga un mums jāpievērš uzmanība. Alkušana kungs eh, un viņa kopiena dzīvo mm, vienā no tiem nedaudzajiem reģioniem pie Austrum Jeruzālēmas, kur joprojām vēl nav izveidotas izrēliešu apmetnes. Un Mali Adumina apmetnes plānotā paplašināšana varētu novest pie beduīnu padzīšanas no šīs teritorijas, un tad Austrum Jeruzāleme būtu pilnībā atdalīta no rietumu krasta teritorijām un m, radītu noteikti lielu apdraudējumu iespējamai a, palestīniešu valsts pastāvēšanai. Es atvainojos, Prefort kungs, ka jums jāizsakās ļoti īsi, jo kopumā mums ir vēl atlikuši 12 minūtes šim jautājumam, un mēs jau kavējamies no at, esam atpalikuši no darba grafika. Jā, es atvainojos, es domāju, ka man vairāk laiks saka runātājs. Un tagad par situāciju še Šeģerā. Labdien, man sauc Samirs Abi Latīvs, es uh, esmu jurists uh, un kopā ar dzimeni dzīvošu Šeģerā šeit uh, dzīvo uh, eh, 28 ģimene, uh, dzīvo 2800 palestīnieši, tie visi ir bēgļi. Um, š... Mums ir uzbūvēts uh, apmeš, apmešanās vietas, ko uzbūvēja UNRVA. Un pēc 1967. gada Izrēlas apmētņu iedzīvotāji cenšas mums atņemt mūsu zemes, mūsu mājas un atkal mūs padzīt no mūsu, mūsu teritorijā. Kā jūs zināt, jebkurš ebrejs var apmesties Jeruzālēmē, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo Eiropā vai ASV, e, bet mums kopš 1948. gada ir aizliegts tur dzīvot. Jūs varat iedomāties situāciju, jūs dzīvojat savā mājā, un tad ierodas uh, tūkstošiem karēvju un jūs izmet ārā no mājas kopā ar visu ģimeni un bērniem. Neviens nevar iedomāties, ka 500 uh, karavīru vienkārši norobežo kādu teritoriju un izdzen iemītniekus, uh, un tas tiek darīts it kā pēc tiesas lēmuma. Visā tieslietu sistēma Izrēlā šādi darbojas, mēs nespējam aizstāvēt savas tiesības, mēs visas lietas tiesā esam zaudējuši kopš 2008. gada ir padzīti 60-70 cilvēki, tā skaitā bērni no četrām mājām. Mums tiešām ir nepieciešama jūsu palīdzība, starptautiskais atbalsts un aktīvi pasākumi, lai apturētu cilvēku izlikšanu no mājām. Varbūt varētu sarīkot konferenci par mūsu lietu. Varbūt Eiropas komisija varētu veikt pasākumus, lai apturētu cilvēku padzīšanu no savām mājām. Paldies, Samir! Un tagad mums ir uh, jānobeidz mūsu prezentācija. Gribējām dot vārdu arī gazas pārstāvim, bet, diemžēl, mums nav laika. Gaza joprojām ir blokādē un situācija šajā teritorijā pasliktinās uh, katru dienu. Vēlējos pateikties deputātiem par atbalstu, par pastāvīgajām vizītēm un eh, lūdzam jūs uh, turpināt uh, darbu un sekot attīstībai šajās lietās, par ko mēs runājām, pieņemot rezolūcijas. Un lūdzu izdariet spiedienu uz dalību valstīm, lai tās konkrēti uh, rīkotos un politiski rīkotos, um, pildot padomus lēmumus. Eiropa palīdz palestīniešu bēgļiem, bet mums ir arī nepieciešams politisks atbalsts, lai bēgļiem nodrošinātu cerību, ka šis process, kas turpinās jau 64 gadus, reiz tiks pārtraukts Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, ka jūs uh, pie mums esat atvedis uh, dažādu reģionu pārstāvjus, bēgļus, lai viņi pastāstītu mums par savu pieredzi, par to, ko ir pārdzīvojuši viņu vecāki, viņi paši un ko piedzīvo viņu bērni. Tagad, uh, diemžēl, mums ir jānoslēdz šā darba kārtības punkta izskatīšana, un es lūgtu mūsu ekspertiem īsumā komentēt šos uh, jautājumus, kas izskanēja. Varbūt varētu turpināt šīs diskusijas ar uh, EADD delegācijas ietvaros, uh, to es lūdzu Alkens kundzei, un uh, palestīniešu delegācijas pārstāvis vēlējās runāt, vai jūs uzstājat un joprojām vēlaties runāt. Jā, visiem delegāciju un vēstniecību pārstāvjiem maksimāli trīs minūtes, un pēc tam Kostelo kundze teiks noslēgumu vārdus. Paldies, man ir viena minūte manā rīcība gribu teikt, ka cilvēki, kas nu pat runā, ir man kaimiņi, un es to redzu katru dienu, kas notiek. Viņi ir uh, reāli cilvēki ar reālām balsīm, un cilvēku tiesību jautājumi ir jāietver um, kaimiņu attiecību politikā uh, un stratēģijā, jo cilvēku tiesības skara reālus cilvēkus, reālu pieredzi, un šodien mēs redzējām un dzirdējām šos reālos cilvēkus, kurus šie jautājumi skar ikdienas dzīvē. Es pateicos komitejai un Eiropai, ka viņi strādā pie šiem jautājumiem, un tagad Bāmjākungs no palestīniešu delegācijas. Paldies! Es tikai vēlējos teikt pāris komentārus. Mēs piedzīvojam ļoti strauju situācijas pasliktināšanos, eh, kas atspoguļojas arī eh, delegācijas ziņojumos. Un mums vajadzētu nodrošināt, lai tas ietekmētu arī Eiropas Savienības politiku, ne tikai attiecībā pret palestīniešiem sniedzotiem atbalstu, bet arī prasot atbildību no Izraēlas. Un aicinu parlamentu veid, organizēt faktu noskaidrošanas misijas uz vietām un arī aicinām ievērot jaunās pamatnostādnes, lai izvairītos no pamatnes, pagātnes kļūdām, kad ļaunprātīgi tika izmantots Eiropas Savienības finansējums, bet tagad mums balstoties uz jaunajām pamatnostādnēm ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tāpat ir jāraugās, lai tiktu nodro, nodalīti ražojumi, kas ir ražoti Izrēlā un kas ir ražoti apmetnēs, okupētajās teritorijās. Ir jāizmanto prezumcija, ka visi ražojumi nāk no okupētajām teritorijām, ja nav pierādīts pretējais. Pavisam nesen uh, Eh, šeit eh, politiskās grupas trīs deputāti un fonds uzņēma eh, apmetņu iedzīvotājus, un tad šī tikšanās tika izmantot Izraels plašsaziņas līdzekļos, lai uh, <clears throat> runātu par to, ka ir liels atbalsts uh, Eiropā šiem cilvēkiem. Eiropas parlamenta Prezidentam ir aktīvi jāvērš pret šādiem faktiem. Uh, mūsu galvenā problēma ir tāda, ka var panākt kaut ko reāli tikai tad, ja ir vienprātība dalību valstu vidū. Mēs nevaram pieļaut, ka trīs vai četras dalību valstis bloķēja kādu virzību uz priekšu šai jautājumā. Uh, ir nepieņemami, ja uh, nevar pieņemt uh, rezolūciju ANO droši uh, cilvēktiesību padomē tādēļ, ka dažas dalību valstis vai pat viena dalību valsts šo procesu bloķē. Ir nepieciešama sadarbība starp EADD un dalību valstīm. Un noslēgumā gribu teikt, ka visi tie jautājumi, par ko runāja deputāti, uh, Uh, parādās sadarbībā starp dalību valstīm un EADD, un tāpat ir izstrādāts atbilstošs rīcības plāns, lai risinātu apmetņu un Jeruzālēmas situāciju, bet es aicinu arī jūs pievērsties konkrētiem gadījumiem, jo Palestīnā ir runa nevis par lieliem skaitļiem un kaut ko kopumā, bet par konkrētiem gadījumiem un nevar pieļaut, ka politiķi stāv uh, pāri starptautiskajām tiesībām. To mēs nedrīkstam pieļaut. Viņi ir jānostāda atpakaļ uz zemes. Un tagad, kas tev lakundzē vārds noslēgumā. Thank you, madam. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem, un it īpaši runātājiem no UNRVA par eh, viņu stāstījumu par to, kā klājas ikdienā šiem cilvēkiem uz vietas. Mēs noteikti daudz labāk saprotam, kādi, kādos apstākļos viņiem ir jādzīvo. Ir jāatcerās, ka loks šim um, divu valstu risinājumam jau sāka vērties ciet, un uh, šīs iespējas pazūdu tāpēc, ka uz šo nometņu ir arvien vairāk, tāpēc, ka palestīniešiem vairs nav uh, zemju, un uh, gaza tiek arvien vairāk nodalīta. Uh, Visi šie apstākļi rāda ārkārtīgi daudz grūtību, un līdz ar to divu valstu ilgspējīgs risinājums vairs īsti nav iespējams. Tieši tāpēc vēlreiz jāatkārto, ka ir jārīkojas steidzami. Es piekrītu Aukenes kundzei, kas runāja par to un ir jau izteikusies arī agrāk par šiem jautājumiem. Parlamentam ir jāpauž savs atbalsts Eiropas Savienības eh, darbības uzsākšanai. Mums ir jāpauž savu vilšanās par to, ka šī rīcība nenotiek tik strauji, kā mēs vēlētos. Es piekrītu arī kolēģei, kas minēja, ka pilsoniskai sabiedrībai ir jāspēlē ļoti nozīmīga joma. Es zinu, ka arī manā valstī un arī citās valstīs pilsoniskā sabiedrība vēlas tikties ar pa, publiskām iestādēm, ar uh, oficiāliem pārstāvjiem. Ir jāatcerās, ka ir jājūt rīcība no visu iesaistīto puses. Uh, un viņi noteikti ir atkarīgi no mūsu iestāžu darbības. Liels paldies par jūsu ziņojumu, liels paldies par konkrētajām rekomendācijām, kas tajā ir iekļautas. Mēs noteikti tās ņemsim vērā. Nākamnedēļ mēs gatavojam rezolūciju, mēs noteikti centīsimies darīt visu iespējamo, jo mēs saprotam, ka šī situācija patiešām ir steidzama. Paldies, Kostēlo kundze! Tagad es uh, uzreiz uh, uzsākšu nākamo darba kārtības jautājumu. Te ir eh, runa par viedokļu apmaiņu ar eh, austrumu valstīm, un es aicināšu visus, kas runās par šo darba kārtības punktu, nakt eh, tuvāk un apsēsties šeit pie prezidija galda.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 So, okay, can I... Labi, es gribētu jūs aicināt eh, doties ārpus no zāles, jums ir kādi steidzami jautājumi, kas ir jāizskata, un pārējie kolēģi lūdzu nāciet tuvāk eh, pie prezidija. Tie, kuriem ir vajadzīgs tulkojums Krievu valodā, lūdzu ieslēdziet 25. kanālu. Jūs varat klausīties debatas Krievu valodā. So, Now, um, on that uh, issue. Vai ir kāds jautājums, kas jāskatā? Jā, viss kārtībā. Mums ir jāsāk debates par viedokļu apmaiņu. Es vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savonība ir paudusi savu vēlmi stiprināt attiecības ar Centrālā Azijas valstīm, pieņemot Eiropas Savienības un Centrālā Azijas stratēģiju 2021-2027 jaunai partnerībai. Eiropadome šo stratēģiju pieņēma 2007. gada jūnijā. Tie tiek eh, stiprināts vispārējais politiskais dialogs, dialogs par cilvēktiesībām un sadarbība uh, tiesiskuma jomā. Šodien mēs skatīsimies, vai tas ir devis rezultātus un vai situācija ir kļūsi pozitīvāka. Es sirsnīgi sveicu Paolo Bertolocī kungu. Viņš ir delegācijas vadītājs, tad delegācija Eiropas Savienības un Kazahstānas, Eiropas Savienības un Kirzikstānas un Uzbekistānas parlamentārās sadarbības komitejās un arī attiecībām ar Taģikstānu, Turkmenistānu un Mongoliju. Viņš uh, arī teiks ievadvārdus šai diskusijai. Te ir redusies problēma ar tulkojumu. Taču, manuprāt, es tikko jau pastāstīju par uh, Ehm, es tikko vienkārši nosaucu delegācijas nosaukumu, un šis eh, nosaukums ir diezgan garš. Bartolocīkungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu šajā tik ļoti nozīmīgajā jautājumā. Mums ir jārunā par ehm, cilvēktiesību stratēģiju, mēs cenšamies stiprināt saiknes ar šo reģionu un cenšamies sniegt šīm valstīm palīdzību un atbalstu. Šodien mūsu pārstāju veiktais darbs ir nodrošinājis to, ka šīs saiknes var tikt stiprinātas, it īpaši, ja ir runa par centralāzijas valstīm. Sono state stabilite con i paesi della regione anche una. Ir jānodrošina diplomātiskās saiknes ar šo reģionu, tāpat arī ir jāstiprina dialogs un jāveicina kontrole, kā tiek ievērotas cilvēktiesības. Tāpat arī mums ir jādomā par to, ka mūsu iestāžu veiktā loma ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jānodrošina demokrātija un cilvēktiesības šajā reģionā. Kā jau es vienmēr esmu uzsvēris, šie principi ļauj veidot Eiropu, un tos uh, īsnībā neviens nedrīkst apšaubīt. Delegācija bieži vien ir apspriedusies par šiem jautājumiem, un cik vien iespējams tā ir centusies vērsties pret pārkāpumiem, kas tiek pieļauti Centrālāzijas valstīs. Daudzās no šīm valstīm vēl ar vien ir problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu. Mūsu mērķis ir vērsties pret šiem pārkāpumiem un nepieļaut, lai tie notiktu. Ir jāatcerās, ka šajās valstīs nav liberālo tradīciju, kas ir raksturīgas rietumu valstīm. Tieši tāpēc mums ir jāaicina šīs valstis ievērot cilvēktiesības un demokrātijas principus. Šīs uzdevums nav vienkāršs. Esam redzējuši arī pozitīvus rezultātus, bet uh, nevienmēr var teikt, ka situācija ir laba. Bieži vien mēs esam arī tikušies ar tiem, kuru tiesības ir pārkāptas. Ir um, jāatzīmē, ka dialogs ar konkrēto valstu valdībām nav bijis pietiekami atklāts. Dialogs vienmēr var dot labus rezultātus, tieši tāpēc mums ir jāiet tālāk, mums ir jāveicina parlamentārās diplomātijas attīstība. Tas noteikti atbilst mūsu tradīcijām. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt sev pārliecību, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi nodrošināt konsekventu pieeju šiem tematiem, kas mums ir jārisina. Uzskatu, ka, ja ir runa par cilvēktiesībām, tad eh, ir jānodrošina līdzsvars starp uh, striktu rīcību un jāņem vērā arī faktori, kas ietekmē attiecības ar šīm valstīm. Tikai ar dialogu palīdzību un ar tikšanās palīdzību, ar sarunām mēs varēsim rīkoties. Ir jāizvairās no strīdiem, un tikai tādā veidā mēs eh, panāksim jūtamus rezultātus. Paldies, Bartolocī kungs! Lielas paldies arī, ka piekritāt kopā ar mani vadīt šo sanāksmi. Ir jāatcerās, ka mūsu darba kārtībā ir mazliet savādāka, komitejā mēs strādājam mazliet savādāk. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām, tad mēs skatāmies arī uz tādām situācijām, kas vēl nav atrisinātas, kur vēl nav jūtama pozitīva attīstība. Mūsu uzklausīšanās mēs bieži vien tiekamies ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, un es arī iepazīstināšu ar viņiem, taču vispirms es došu vārdu Nikolai Kīlai Nielsenai, kura ir mūsu parlamenta referente, un viņa mums pastāstīs par Eiropas Savienības stratēģiju Centrālā Azijai. Viņa arī ir jūsu delegācijas vicepriekšādētāja. Kīla Nielsens kundze, vispirms došu jums vārdu, Lielas paldies, ka piekritāt sēdēt zālē. Diemžēl prezidijā šodien nav no pietiekami daudz vietu, taču atgādināšu, ka mūsu, san mūsu sanāksme e, tiek pārraidīta internetā tiešsaistē. Tas nozīmē, ka arī jūsu teiktais tiek pārraidīts. Paldies, priekšsēdētāji! 2007. gadā izstrādātās Eiropas Savienības stratēģija eh, Centrālai Āzija norāda, cik svarīgs ir šis eh, reģions mums. Pagājuši pieci gadi. Uh, Un ir pienācis īstais brīdis atskatīties uz paveikto. Daudz jau ir paveikts, tā skatā ir cilvēktiesība jomā. Eiropas Savienība ir izveidojusi divpusējus regulārus dialogus par cilvēktiesību ar piecām šī reģiona valstīm, un dalībvalstīm te ir tieši loma šīs stratēģijas īstenošana par spīti nenoliedzēm progresam. Eiropas stratēģijas uh, centrāla Āzijas valstīm. Aptvērums tagad vēl būtu skatāms plašāk. Vēl neatainojas visi uh, mērķi reālajā īstenošanā. Turklāt ir grūti izmērīt eh, panākto. Eiropas Savienība nav īpaši redzama Centrālā Āzija. Turklāt Eiropas Savienībai nav delegācija visās valstīs, te trūkst personāla un pienācīgi finansējumi. Ir uh, bažas uh, rosinoši uh, apstākļi, Eiropas Savienība acīm redzam nepie, neuzskata svarīgu šo reģionu, un finansējums protams, tiks samazināts vēl 2013. gadā, sākot no šī gada. Nu, tā tad nav ilgtermiņa stratēģijas un finansējuma ilgtermiņā šim reģionam. Eiropas uzmanība tagad pievērst citām lietām, piemēram, arābu pavasarim, revolūcijām, kas seko vienu otrai finanšu ekonomiskai krīzei Turklāt Eiropas Savienība ir gatava atvilkt savu karaspēku no Afganistānas, neņemot vērā, kādas būs eh, sekas pēc šī 11 gadu ilgušā kara. Un Centrālā Azijā ir dažkārt traģiski notikumi. 2010. gadā Kirgistānā bija asiņā notikumi 2016. gada decembrī, līdzīgi bija Kazahstānā. Šādi notikumi skar visu centrālā Azijas reģionu, un tas mums liek mainīt savu rīcību attiecībā uz reģionu, kas saskars ar daudziem draudiem. Šie draudi var arī spausties Eiropā. Parlaments šajā savā pēdējā ziņā par Eiropas Savienības stratēģiju Centrāla Eiropa, Centrāla Azijas valstīm nāca klajā ar priekšlikumiem padomēju un komisijām. Mēs aizstam Eiropas Savienību savā rīcībā, kā par kodolu uzskatīt eh, cilvēku tiesības un kondicionalitātes aspektu. Eiropas parlaments atgādināja Savienībai, ka Savienībai ir jāparedz tādi paši, eh, tāds pats finansējums centrāla Āzijas valstīm, kā eh, tuvo kaimiņā tiesību valstīm. Nevar Eiropas Savienība reaģēt uz eh, bīstamiem, bīstam notikumu attīstību gaita citos reģionos un aizmirst uh, par līdzīgiem notikumiem Centrālā Azijā. Eiropas parlaments ir vēl spēris svarīgu konkrētu soli, kura paraugam varētu sekot arī padome komisija. Piemēram, mēs esam bloķējuši nolīgumu ar Uzbekistānu eh, tekstilu rūpniecības eh, nozarē, tāpēc, ka darbā tiek izmantoti bērni. Un Eiropas Savienība gatavojas ar Turkmenistānu parakstīt partnerattiecību nolīgumu. Te būtu jāpār, jāievieš, te tiek ievēsts cilvēku tiesību pārbaudas mehānismus, un tas ir svarīgs precedents. Un mēs, kā parlaments, pieprasam augstajā pārstāvēja dalībvalstīm un Eiropas saimnības līderiem publiski skart uh, politisko ieslodzīto. Uh, cilvēktiesība aktīvistu un uh, žurnālistu, kas tik neparasti, nepamatot ieslodzīt gadījums. Nākošu pirmdien, cik man zināms, Eiropadoma publicēs atzinumu par savu stratēģiju Centrālā Azijā, bet tur vienkārši ir paredzēts vēlreiz uzsvērt septiņus šīs sadarbības pīlārs. Uh, Tur netiks nekas reāli pārskatīts. Šķiet, ka vienīgais punkts, eh, kurā ir zināms programmas, attiec reģionālo stabilitāti. Un te es gribētu sacīt, dārgie kolēģi, ja tā tiešām būs, ja, mana rīt, ja manā rīcībā esošā informācija pamatot, tad tas graus Eiropas Savienības uzticamību. Centrālā Āzija galvenais reģiona nestabilitātes uh, ierosinātājs ir nestabilā valdība valdība pārsvarā ir eh, personālais kults, ko nodrošina represīvām metodēm, un tas nesniedz ilgspējīgu drošību valstīm. Uh, Turklāt rietumu partneriem ilgu laiku ir bijusi tendence uzskatīt, ka šāda veida stabilitāte ir pašvērtība pat pats sevi, un viņi nevēlējās atzīt, ka šī īstermiņa stabilitāte balstās uz cilvēku apspiešanu. Šāda veida stabilitāte ir represīva, un tā ilgi nevarēs pastāvēt. Mums ir jāies, eh, mūsu Eh, dalību valstis līdz šim bija iestājusies eh, par stabilitāti, kaut arī tā būtu represīva, lai nodrošinātu gāzi, eh, gāzes piegāda Eiropai vai arī, lai nodrošinātu ceļus, kā varētu atvilkt savu karaspēku no Afganistānas, bet tas grauj mūsu uzticamību. Paldies! Thank you! Paldies! Liels paldies par jūsu detalizēto izklāstu! Jūs arī vērsāt mūsu uzmanību uz to, ka pavisam drīz notiks ārlietu padomas tikšanās. Es vēlreiz vēlētos atkārtot, tot, ka mūsu uzklausīšana vai viedokļa apmaiņa tiek organizēta īstajā laikā. Mēs arī no jums tikko dzirdējām, ka mums vajadzētu nodrošināt uh, demokrātijas un cilvēktiesību elementu uh, stiprināšanu šajā stratēģijā. Cerams, ka mūsu diskusijas tiks uzklausītas. Tagad es vēlētos dot vārdu pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ekspertiem. Pie mums ir ieradusies Veronika Centi Kolstrama, viņa ir no Human Rights Watch, tāpat arī viņa darbojās kā uh, direktora Eiropas un Centrālās Āzijas jautājumos. Mm. Uzklausīsim arī Rozu Akilbekovu. Viņa ir Kazahstānas starptautiskā cilvēktiesību un tiesiskuma biroja izpildu direktore. Tāpat arī uzklausīsim Faridu Tuhpatulinu, kurš ir eh, Turkmenistānas cilvēktiesību iniciatīvas direktors. Vispirms eh, dosim eh, vārdu Farečam Tukbatulinam. Nē, es atvainojos. Vispirms dosim vārdu Goldstones kundzei no Human Rights Watch. Lielas paldies, lielas paldies par šo iespēju uzrunāt tik svarīgus cilvēkus tik nozīmīgā sanāksmē. Ir jāatcerās, ka Centrālā Azijas stratēģija ir pie, piedzīvojusi lielu jubileju, tieši tāpēc ir pienācis īstais brīdis tā godīgi un taisnīgi izvērtēt, kas tad ir uh, labi nostrādājuši šajā stratēģijā un kas nē. Ir pagājušie pieci gadi, kopš mēs to īstenojam, un Human Rights Watch ir sekojis līdzi stratēģijas īstenošanai, kopš tā tika pieņemta. Es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienības iesaistīšanās Centrālāzijas valstīs noteikti ir pozitīvi vērtējama. Tā dod uh, reālu potenciālu nodrošināt uh, jūtamus uzlabojumus cilvēktiesību jomā kurus mēs vēlētos redzēt šajā reģionā, un Eiropas Savienība ir īstajā vietā, lai veicinātu šādas izmaiņas. Diemžēl šis potenciāls, kāds piemīt stratēģijai un arī Eiropas Savienības iesaistīšanās šajā reģionā, netiek pietiekami realizēta vairāk iemeslu dēļ. Tagad es ātri eh, pārskriešu pāri mūsu novērojumiem. Pirmkārtām, trūkst reālu mērķu, nav uzstādīti mērķi. Ir jūtama tāda kā neusticēšanās, nevēlēšanās šos mērķus uzstādīt. Tieši tāpēc mērķi, ko Eiropas Savienība vēlas panākt eh, ar šo stratēģiju cilvēktiesību jomā, bieži vien mm, nav skaidri novirzīti, nav īstas virzības. Tāpat arī trūkst sauradzamības. Ir divi apakškomponenti šai caurdzamības problēmai, proti nav nekādu oficiālu reģistru par to, ko īsti Eiropas Savienība vēlas panākt cilvēktiesību jomā šajos dialogos ar konkrētajām valdībām. Šķiet, ka tiek dota priekšroka klusējai diplomātijai. Taču mēs zinām, ka cilvēktiesību jautājumi tiek skatīti visos līmeņos, jebkur, kur ir tāda iespēja taču šķiet, ka trūkst sabiedrībai pieejamu materiālu par to, kur tad parādās šie cilvēktiesību jautājumi. Līdz ar to valdība šajos reģionos vēlas paturēt tādas kā monopola tiesības uz informāciju. Un tādējādi mums nav informācijas par to, kādas attiecības šīm valdībām ir ar Eiropas Savienību. Te es varu atgriezties pie Kilnielsens teiktā, proti Eiropas Savienībai trūkst uzticamības. Mēs īsti nezinām, kāda ir šo galveno saņēmēju valstu izpratne par Eiropas Savienību, un arī mēs nezinām par cilvēkiem, kas cieš no šiem režīmiem. Vēl uh, informācijas trūkst arī par uh, pilsonisko sabiedrību. Mēs zinām, ka ir reāli pūliņi šajā jomā, tie noteikti ir jāatzīst, tiek nodrošināta arī uh, sadarbība šeit Briselē, notiek sadarbība starp Eiropas ārējās darbības dienestu un tādām organizācijām kā, piemēram, manēja organizācija, bet tomēr vajadzētu teikt, ka šie centieni noteikti ir jāstiprina, jo tie ir apsveicami. Īpaši vietējā līmenī, ja runa par konkrētajām valstīm, tad konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir visai neskaidra, tā nav sistēmiska. Uh, Izņemot Taģikistānu, esam dzirdējuši, ka dialogs un viedokļu apmaiņa notiek tādā ilgspējīgā veidā. E, īpaši vēlētos uzteikt delegācijas Dušanbē centienus. Tātad ir arī pozitīvi piemēri. Taču, ja ir runa par citiem galvenajiem aspektiem, proti par cilvēku tiesībām šajā stratēģijā, uh, tad eh, tiesiskuma iniciatīva tiek eh, vesta kā tāds paralēls virziens. Tā nav iekļauta kā cilvēktiesību komponents šajā stratēģijā. Šķiet, ka pilsoniskā sabiedrība, tā skaitā tie pārstāvji, kuriem ir zināšanas par um, tiesu sistēmu, tiek um, izslēgti no šī procesa, un tas noteikti nav apsveicami. Vēl kāds punkts. Šķiet, ka um, cauradzamības trūkst arī tādā ziņā, ka mēs nesakojam līdzi tam, kas tiek veikt šajās valstīs. Netiek organizētas divpusējas sanāksmes, nav informācijas par sanāksmēm, ja tādas notiek. Līdz ar to cilvēktiesību komponents nav konsekvents, tas nav saskaņots, nav um, informācijas par cilvēktiesību reformu, par to, kā tā tiek īstenota. Tāpat arī cilvēktiesību dialogs tiek vests tikai dialoga dēļ, lai tāds būtu, bet tā, tam nav nekāda reāla rezultāta, un tas noteikti nav Eiropas Savienības interesēs. Es zinu, ka man nav daudz laika, bet es vēlētos uzsvērt, ka praksē šie trūkumi ir jūtami. Turkmenistānas gadījumā eh, gribētu teikt, ka šis jautājums ir īpaši aktuāls, tāpēc, ka Eiropas parlamentam pašlaik ir jāpieņem lēmums par uh, partnerības un kooperācijas nolīgumu, un šķiet, ka Eiropas parlaments ir skaidri noteicis cilvēktiesību mērķus, un Turkmenistānas valdībai šie mērķi bija jāizpilda, pirms Eiropas parlaments varētu apstiprināt partnerības un sadarbības nolīgumu. Ir jāatzīst, ka šie mērķi vēl arvien nav sasniegti. Tāpat arī mēs nesam redzējuši nekādus reālus centienus no Eiropas ārējās darbības dienas puses vai arī no padomas puses, uh, izdarīt spiedienu uz to, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Uzskatu, ka šeit pastāv reāla iespēja Eiropas parlamentam spēlēt vadošo lomu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība um, iesaistās uh, un veida attiecības ar vienu no visrepresīvākajiem režīmiem pasaulē. Mums vajadzētu uh, pildīt savu lomu šajā jomā. Tas pats attiecas arī uz Kazahstānu. Pašlaik notiek sarunas par pastiprināto partnerības un sadarbības nolīgumu. Tā ir reāla iespēja Eiropas parlamentam un arī Eiropas Savienībai nodrošināt šīs cilvēktiesību reformas, kas pašlaik ir iestrēgušas Kazahstānā, nodrošināt, lai tās varētu turpināties. Tas viss ir jādara kopā ar citām reformām, un mēs apsveicam Eiropas parlamenta attiecīgo rezolūciju, kas tika pieņemta pavasarī. Mēs ceram, ka uh, tas viss īstenosies arī praksē un to mm, īstenos attiecīgās institūcijas. Liels paldies Goldstons kundzei. Tagad došu vārdu Rozai Akilbekovai. Viņa ir Kazahstānas cilvēktiesību un tiesiskuma starptautiskā biroja direktore. Благодарю, госпожа председатель. Э, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Man ir liels gods uzrunāt tik ievērojamu auditoriju, un es vēlos pastāstīt par cilvēku tiesību aktīvistu darbu Centrālāzijas valstīm par aktuālajām problēmām. Mēs visi, ne tikai valdības, bet arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi augstu vērtējam to, ka šī stratēģija ir izveidota jau pirms pieciem gadiem. Eiropas Savienība ir uh, pastiepusi palīdzīgu roku mums, izveidojot šo stratēģiju. Diemžēl cilvēku tiesība aizsardzības situācija Centrāla Āzijā ne tikai nav uzlabojusies, bet dažās jomās pat ir pasliktinājusies. Eiropas Savienības struktūras uz to norāda arī kopīgajā 2010. gada ziņojumā. Kā jau mana kolēģe Veronika teica, no pozitīviem aspektiem mēs tikai varam runāt par komunikāciju Taģikistānā ar uh, pilsonisko sabiedrību augstu vērtējam Eiropas Savienības centienus veicināt cilvēku tiesību ievērošanu Centrāla Azijā. Mēs uh, vēlamies uh, runāt par tiem veidiem, kā iespējams izsenot cilvēku tiesību politiku reģionā, lai nodrošinātu pēc iespējas lielākus pozitīvus sasniegumus šajā reģionā reģionā sadarbībā ar Eiropas Savienību. Šajā reģionā ir nepieciešams definēt, izstrādāt konkrētus mērķus cilvēktiesību jomā katrai valstī. Mūsuprāt, var būt nepieciešamas reālas izmaiņas cilvēku tiesību ievērošanas jomā Centrāla Āzijas valstīs un neapmierinoties tikai ar butaforiskiem pasākumiem, kam nekādu reālu uzlabojumu praktiskā dzīvē nav. Pilsoniskā sabiedrība Centrāla Āzijā no Eiropas Savienības sagaida to, ka uzlabosies cilvēku tiesību dialoga rezultāti, kas notiek ar mūsu valstu valdībām ir skaidri jānorāda, kādas ir prioritātes un mērķi šajā dialogā, jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un citas ieinteresētās puses šai dialogā. Tāpat gribēju norādīt uz Eiropas Savienības semināriem pilsoniskai sabiedrībai, kas tiek rīkoti mūsu valstīs. Tā ir iespēja iesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvju šai dialogā, bet ir nepieciešama nopietnāki sagatavošanās pasākumi. Turkmenistānā un Uzbekistānā valda represīvs klimats Un, eh, ja šādi semināri tiek organizēti tieši minētajās valstīs, tad būtu jāparēd šādus seminārus organizēt kaimiņu valstīs un uz tiem jāuzaicina aktīvisti no minētajām valstīm. Tāpat vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par rezolūciju, kas tika pieņemta eh, par eh, Kazahstānā 2011. gada decembrī norisinājušamies protestiem, kur protestēja uh, naftas uh, ieguvas darbinieki. 34 no 37 aizturētajiem ir notiesāti. Tika izmantota spīdzināšana. 30 no 37 aizturētajiem uh, ir paziņojuši, ka viņi ir spīdzināti. Neviena lieta netika objektīvi izmeklēta, tika sapabricēti pierādījumi, to darīja policija. Uh, aktīvisti ir, tika vajāti ar mērķi viņus notiesāt. Kā jau es teicu, no šiem uh, naftas uzņēmuma darbiniekiem 34 jau ir notiesāti un pārējie vēl gaida tiesu. Netika nodrošināta advokāta klātbūtne izmeklēšanas laikā. Izmeklēšana nebija objektīva par 16. decembra notikumiem, jo uh, Eh, paši cietušie, mm, ne, tiesājamie paši bija cietuši no policijas pārmērīgas vardarbības. Streikotāji cīnījās par savām sociālajām tiesībām un par to viņi ir iemesti cietumā. Mēs pieprasām izmeklēt visus lietas aspektus un nodrošināt objektīvu izmeklēšanu. Oktālu tuvākajā laikā notiks uh, Uh, nereģistrētas partijas vadītāja tiesas process un arī tiesas process pret citiem aktīvistiem ir jāprasa, lai Kazahstānā notiktu atklāti tiešas, tiesas procesi pret šiem cilvēkiem, kas tiek apsūdzēti sociālo nesaskaņu rosināšanā, sabiedrības uh, mustināšanā. Uh, Mēs arī ceram uz Eiropas Savienības atbalstu un palīdzību. Paldies! Thank you very much, madam. Liels paldies, Bekams kundze. Saka priekšsēdēt, tagad vārds uh, pārīdām Turbakurinam no uh, Turkmēņu uh, cilvēktiesību institīvas. Včera. Vakar šajā ēkā notika apaļā galda sarunas ar vairākiem parlamenta deputātiem, kā arī ar cilvēktiesību aizsardzības organizāciju pārstāvjiem. Mēs runājām par šo piecu gadu stratēģiju Eiropas Savienības attiecībām ar Centrālā Aziju. Ir jāatcerās, ka tas, ka stratēģija ir parādījusies, ir apsveicami, jo tas ir viens no daudzskaitlīgiem mehānismiem, kas ļauj mums ietekmēt uh, mūsu uh, valsts varu. Šādu mehānismu īstenībā mm, ir pārāk maz. Vakardien pie apaļā galda tika pausts viedoklis, ka šī stratēģija ir izgāzusies. Tā nav pilnībā sevi attaisnojusi. Eiropas Savienība un Centrālāzijas valstis uh, it kā ziņo par rezultatīvu politisko dialogu, taču piecu gadu laikā mūsu valstī nav uzlabojusies situācija cilvēktiesību jomā drīzāk ir jūtams regress. Kazahstānā ir eh, redzamas sociālās problēmas, kas ir e, novedušas pie cilvēktiesību pārkāpumiem, kuros ir pat bijuši cilvēku upuri. Kazahstānā ir eh, jūtams arī starpvalstu konflikts. Ir skaidrs, ka cilvēki, kas centās to izmeklēt, tagad e, izjūtu sankcijas. Uh, it īpaši Oskaro kungs tika uh, notiesāts uz mūža ieslodzījumu. Mēs uzskatām, ka šī lieta ir saistīta ar politiskiem motīviem. Uzbekistānā ir jūtamas represijas pret uh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pret ticīgajiem. Tūkstošiem no šiem cilvēkiem atrodas cietumos. Mēs uh, zinām, ka tiek izmantota šausmīga spīdzināšana. Uh, Turkmenistānā arī ir ļoti daudz apsūdzēto. Protams, um, šis apsūdzēto skaits iespējams ir mazāks, bet nevarētu teikt, ka režīms šajā valstī būtu vājāks. Ir skaidrs, ka vienkārši iedzīvotājs skaits ir mazāks 5-6 reizes nekā mūsu kaimiņu valstīs. Turkmenistānā tāpat arī ir jūtamas represijas pret aktīvistiem. Vakardien es pieminēju Natālijas Čabunci, kura ir vienīgā cilvēktiesība aizstāve, kas atklāti uzstājas mūsu valstī Pie viņas mājas durvīm tika nomesta auna galva, un tas notika pavisam nesen, eh, pirms vēlēšanām šajā valstī eh, februārī. Tāpat arī ir jāatcerās, ka tiesības un brīvības eh, tiek ierobežotas. Turkmenistānā, Uzbekistānā un Kirgistānā ir jūtams arī, ka uh, Uh, milzīgais bezdarbnieku skaits agrāk vai vēlāk novedīs pie nekontrolējumiem procesiem un iespējams būs arī cilvēku upuri. Valsts vara, kas pašlaik darbojas, mūsuprāt, nespēja risināt nekādas problēmas. Tie, kas cenšas runāt par šīm problēmām, uzreiz tiek pieskaitīti pie tautas ienaidniekiem, un pret viņiem tiek izvērstas arī dažādas represijas. Turkmenistānā, piemēram, vispār tiek aizliegts izmantot vārdu problēma. Turkmenistānas presē jūs šo vārdu vispār neatradīsiet. Mēs uzskatām, ka e, Centrālā Azijā notiekošais ir saistīts ar to, ka valsts vara ignorē cilvēktiesības. Uh, un Eiropas Savienības stratēģija šim jautājumam nepievērš pietiekamu uzmanību. Es gribētu teikt, šī uzmanība ir minimāla. Ar atsevišķām valstīm dialoga laikā Eiropas Savienības pārstāvji dot eh, priekšroku tam, ka neveikli mm, tādi apgrūtinoši jautājumi, piemēram, cilvēktiesību jautājumi vispār netiek skatīti. Galvenokārt tiek runāts par ekonomiskiem tematiem, piemēram, gāzes vadī. Kā jau jūs zināt, nesenie notikumi Ziemeļā Afrikā pierādīja, ka līdzīgi diktatoru režīmi nevar uh, būt pie varas mūžīgi. Un uh, šādu režīmu gāšana ir saistīta ļoti smagām sekām ar cilvēku upuriem. Ja tiks izstrādāta jauna Eiropas Savienības stratēģija, tad tajā noteikti būtu jāņem vērā tas, lai šie nelēmīgie gāzes vadi tiktu būvēti uz pamatīgiem pamatiem, proti uz demokrātiju un cilvēktiesībām, kas ir jānodrošina mūsu valstīs. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Tukbatulin. Paldies Tukbatulin kungam un paldies jums visiem trim par eh, ļoti iespējīgo un detalizēto informāciju, ko esat šeit mums snieguši. Tagad došu vārdu diviem kolēģiem no Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta, bet lūkšu jums izteici, izteikties lēni. E, īsi mums vairs nav daudz laika, es zinu, mēs vēlāk sākām skatīt šo jautājumu, taču vēl citiem ir jāizsakās. Perskalps Stiene kundze no cilvēktiesību nodaļa un Līga Andersone no Centrālāzijas. Um, nodaļas. Paldies priekšsādā, izteikšos īsi. Cilvēktiesības ir galvenā prioritāte ES attiecībās ar Centrālā Āziju, taču, teikšu atklāti, ārējās darbības dienas ir skaidri paudz savu nostāju, ka visās piecās valstīs ir ļoti slikta cilvēktiesību problēma. Ir izmantot spīdzināšana, tiek ierobežot mediju un runas brīvību un daudz citu problēmu. 2007. gadā mēs sākām struktūrētas cilvēktiesību dialogus ar visām piecām Centrālāzijas valstīm. Tas nebija kaut kas pašs, pašsaprotams. Vairums Centrāla, eh, Centrāla Āzijas valstu uh, ļoti nelabprātīgi sāk šāds dialogs. Tomēr mums izveidā, izdevās tos izveidot. Cilvēktiesību dialogi ir svarīgi, tie mums ļauj nodrošināt padziļinātas diskusijas par visiem cilvēktiesību problemātiskiem jautājumiem un arī um, varas iestādes uzmanību vērst uz to uzmanību. Es piedalījos visos dialogos, ko uzturējām līdz šim, un es gribu sacīt, ka mēs skait norādām uz visām problemātiskām jomām, pat visjūtīgākajiem gadījumiem, un uh, tos ir grūti apspriest ar eh, šādu režīmu valstu pārstāvjiem. Šādi dialogi arī ļauj mums stāstīt par Eiropas Savienības labo praksi un pieredzi šajā jomā. Šie dialogi iz, izraisīja uh, pozitīvu uh, progresu, bija sadarbības programmas, piemēram, uh, kas veicināja kriminālu tiesību reformu attīstību tika nodibināta arī labāka sadarbība starp cilvēku, starp varas iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Mēs arī atbalstījām pilsoniskās sabiedrības, izmantojot tāds instruments kā Eiropas instruments cilvēku tiesību veicināšanai. Mēs runājam ne tikai par cilvēku tiesībām, uh, Eh, zemākai līmenī, bet mēs runājam par to visos līmeņos, arī to sanākšanu ietvaros, kas veltīts eh, partnerības nolīgumu slēgšanai, un eh, visi no tā ir guvuši labu. Sīvīga pilsoniskā sabiedrība ir būtiski svarīga uh, ekonomiskai attīstībai, un mēs es, esam veicinājuši reģionālos un divpusējos seminārus. Es pat piedalījos Dušambenā, Dušambē pagājušajā nedēļā šādā seminārā. Mums izdevās sapulcināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvis no reģiona, no Eiropas arī akadēmiķus. Šī uh, semināra um, ieteikumi tiks uh, celt priekšā Turkmenistānas valdībai. Paldies! Labdien! Papildināšu mans kolēģis sacīto. Es atgriežos pie pilsoniskās sabiedrības jautājuma. Mūsu vadlīnijās tālākajam periodam attiecībā uz prioritātēm šīs stratēģijas īstenošanā, mēs reāli uh, domājam par to, kā stiprināt pilsonisko sabiedrību. Kā jau tika minēts, ir uh, pilsoniskās sabiedrības dialogi ar valstīm, ar re, visu reģionu ietvaros, un tā mēs arī domājam, kā iesaistīties vairāk ar pilsonisko sabiedrību un veicināt uh, sadarbību. Mēs esam gatavi uzklausīt jūsu ierosinājumus. Un tagad es gribētu pievērsties tiesiskuma institīvai. Bez uh, izglītības institīvas tiesiskuma institīva ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem tā stratēģija ar Centrālā Azijas valstīm. To vada divas dalībvalstis, respektīvi Francija un Vācija, un Somija sniedz savu ieguldījumu ar papildu programmām šīs institīvas īstenošanai. Tāpat mēs e, cieši sadarbojamies ar Venēcijas e, komisiju un Eiropas padomi. Pagājušajā gada decembrī mēs sākām tiesiskuma platformas, atbalsta platformas uh, rīcības plānu. Mēs ceram, ka šī platforma mums palīdzēs sadarboties Centrālā Azijas valstī, iesaistot uh, ties, uh, tiesu ministrijas Un eh, te jau arī ir izstrādātas institīvas, pievērsīsim uzmanību kriminālu tiesībām, eh, godīgiem tirzniecības noteikumiem un eh, pilsoniskiem brīvībām. Mēs arī organizēsim seminārs Kazahstānā vasarā un trīs vēl seminārus par tiesiskumu līdz gada beigām. Un nobeigumā es gribētu pieminēt Eiropas SAR centienus eh, risinot cilvēku tiesību pārkāpumu problēmas. 2010. gadā Kirgistānā bija problēmas un kopā ar ANO un Eiropas Savienību tad varēja sniegt savu ieguldījumu risinot šo problēmu. Liels paldies! Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvēm par šo sniegto informāciju. Šīs institīvas, protams, ir visnotaļ ambiciozas. Te ir liela nozīme e, Eiropas ārējās darbības dienestam cilvēku tiesību aizstāvībā un pamatiesību aizstāvībā, un tā arī tiek parādītas Eiropas Savienības pamatvērtības. Līdz ar to mūsu viesu uzstāšanās laiks ir nostāju, ir beidzies, un tagad aicinu izteikties šīs komitejas deputātus, pāriet pie debatēm. Es saprotu, ka mums laika ir ļoti maz, tāpēc lūkšu visiem izteikties ļoti īsni ilgāk par vienu minūti lai viss varētu izteikt. Vispirms došu vārdu Mērfī kungam. Thanks very much. Uh, I'll try to be very brief. Firstly... Paldies, izteikšu šos ļoti ies. Vispirms paldies visiem runātājiem par to, ka viņi sniedz mums ieskatu par cilvēktiesību stāvokli Centrālā Azijā. Es domāju, tas mums ļauj uh, tagad spriest, kas piecu gadu laikā ir panāks un kas nē Eiropas Savienībā cilvēktiesību jomā. Mm -hmm. Mēs, piedzīv, mēs piedzīvojam cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanos atsevišķās valstīs, un tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata Eiropas Savienības attieksme cilvēku tiesību jomā šajā reģionā. Tas nozīmē, ka pirmajā vietā ir jāizvirz cilvēku tiesības, nevis lielu uzņēmumu sautīgās intereses piekļūt izēvielām un energoresursiem un arī uh, nodrošinot tranzītu ceļu uz Afganistānu. Runājot par Kazahstānu, mēs konstatējam patiesu cilvēku tiesības situāciju pasliktināšanu. Uh, tas, ka ir notiesāti 30 cilvēki uz gariem Uh, cietuma termiņiem un tikai pieci uh, policisti uz īsākiem um, cietuma sodiem un atbildīgie par šo situāciju vispār nosaukti pie atbildības. Kad es apmeklēju Kazahstānu, tad uh, Eh, notika cilvēktiesība aktivista Aimeša process, tagad ir arī šis process vēl nav pabeigts, ir atlaisti, aizklaisti zierinātie. Tagad paldies, dod vārdu Kils Nilsens kundzei. Paldies, jā, nerunāšu pārāk gari. Šonedēļ mēs esam veltījuši daudz laika situācijai. Centrālā Azijas valstīs ir notikusi apaļā galda tikšanās un citas sanāksmes, un kolēģi neatkarīgi no viņu politiskās piedarības ir pauduši bažas par šo situāciju, un mēs sagaidām reālu progresu. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds Jeglas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Kils Nielsens kundzei ir taisnība, mēs gaidām progresu. Taču es vēlētos arī teikt, ka, ja mēs šodien runājam par piecu gadu stratēģiju Centrālās Āzijas reģionam, ja mēs to apsveicam, uh, tad es gribētu teikt, ka es darbojos delegācijā kopš 1990. gada. Un man ir jāsaka, ka es uzskatu, ka mēs tomēr esam kaut ko panākuši. Mēs esam panākuši to, ka mēs eh, esam iesaistījuši visas puses. Mums vajadzētu vēl strādāt, ir jāatcerās, ka mēs nesen tikāmies arī ar UNICEF pārstāvjiem. Mēs runājām par eh, UNICEF ziņojumu par bērnu kriminālu tiesībām Centrālā Azijā. Un tad eh, pie viena galda sēdēja visi, gan UNICEF, gan Eiropas ārējās darbības dienests, gan komisija. Mēs eh, uzklausījām arī visu valstu pārstāvjus, izņemot Turkmenistānu. Nu, tad man ir jāsaka, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Es atzīstu, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nevaram pieprasīt cilvēktiesības. Mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu pieprasīt arī palīdzību cilvēkiem. Mums vajadzētu sniegt palīdzību arī uh, profesionāla apmācībā un tā tālāk. Ir jāatcerās, ka cilvēkiem ir jānodrošina mm, apstākļi ģimenes normālai dzīvei, un tikai tādā gadījumā viņi varēs aktīvi piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā cilvēki paši tādā gadījumā varēs pieprasīt sev vārdu, un tieši tāpēc viņiem arī ir jāsniedz šis atbalsts. Nu, te vēl ir tiešām daudz darāmā. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji! Pal, um, saka priekšsēdētājs paldies eh, Jēglis kundzei un tagad Danskā kungs. Paldies priekšsēdētāji! Pavisam īsts komentārs no manas puses. Es domāju, pēc ārābu pavasara Es uzskatu, mums ir nepieciešams paradigmas eh, maiņas nodrošinājums. Tātad eh, tie režīmi, kas balstījās uz eh, pamatiesību pārkāpumiem, ilgi nedzīvo. Tas mums jāapzinās. Tātad, <clears throat> kā jau sacīja man kolēģe Kīla Nilsene, režīmi, kas balstās uz represijām, uh, nav dzīvot spējīgi. Mums jābūt gataviem, ka tā arī turpmāk būs, ka tādas lietas, kas notiek Kazahstānā, arī beigsies ar milzīgām sociopolitiskām izmaiņām šajā reģionā. Un tāpēc mums ir jāpievērš uzmanību šim reģionam. Dažkārt mēs uzskatām, ka slikto lietu stabilitāte ar vienu paliek. Bet tā nav, bet situācija visu laiku pasliknās. Mēs tā pie, to piedzīvojam Kazahstānā. Mēs redzējām, ka ilgu laiku Kazahstāna bija tāda kā mērana, uh, cerības rosinoša valsts, kas spēja pielāgoties rietumu vērtībām, bet patiesībā situācija ārkārtīgi pasliknājās. Šī valsts ir kļuvusi par tirāniskas, autoritatīvas uh, politikas uh, lietas eh, karognesēji, un tāpēc mums ir jābūt izlēmīgiem, modriem, un vēlos pateikties mūsu Kazahstānas, Turkmenistānas. Mm, Drošsirdīgi pateicos par jūsu vīrišķību, paldies par jūsu sacīto, paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Danska kungam. Es gribētu piebilst, ka mēs kā Eiropas parlaments arī turpmāk būsim ļoti modri attiecībā uz šiem jautājumiem. Varu piebilst, ka pat laban e, noris trialogs par mikrofinansālo instrumentu, kurā lielā mērā ir iesaistīts arī centrālā Azijas valstis, un te mēs uzstājām uz politiskajiem priekšnoteikumiem pirms tiek piešķirts abām šīm valstīm. Tas attiec uz demokrātiskajām vērtībām, uz cilvēku tiesību aizsardzību. Un priekšlikums ir stiprināt Eiropas ārējās darbības dienesta lomu, lai uz vietas izvērtētu to, vai konkrētā valsts izpilda uh, šos priekšnoteikumus pietiekošā apjomā, vai tā, tā atbilst demokrātiskajiem standartiem. Un, lai noslēgtu mūsu debatas šajā komitejā, es gribētu pavisam īsi dot vārdu mūsu trim viesiem, lai viņi komentētu šeit izskanējušo informāciju, atbildēt uz jautājumiem vai ierosinājumiem, kas šeit izskanēja. Un vispirms vārds Tugbatulina kungam. Ja balrat, uh, uz... Man bija prieks uh, dzirdēt izpratni no Eiropas parlamenta un Eiropas institūciju pārstāvjiem. Uh, Ceru, ka nākotnē mēs varēsim turpināt eh, sadarbību. Vakar es teicu, ka nav īsti skaidrības par šo eh, dialogu, ka tas nav pietiekam atklāts šis dialogs ar mūsu valsts varas iestādēm. Ja mēs saņemtu vairāk informācijas, tad Eiropas uh, Savienības palīdzība būtu efektīvāka. Es ceru, ka savstarpējā izpratne turpmāk mums palīdzēs atrisināt daudzas problēmas. Lielas paldies! Paldies, Tuba Tūlīna kungs, un tagad vārds Atilbekovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem, kas uh, uzstājās un pauda atbalstu mūsu centieniem. Mēs sagaidām no Eiropas stratēģijas konsekvenci, atklātību un caurskatāmību. Un ir ļoti svarīgi lai netiktu piemēroti dubult standarti attiecībā uz Centrālā Azijas valstīm. Ja Eiropas valstī brīvība ir brīvība, tad Kazahstānai, Urbe, Uzbekistānai, Turkmenistānai un citām Centrālā Azijas valstīm arī ir nepieciešama tāda pati brīvība. Nevar dot uh, iespēju mūsu valstīm rīkoties citādi, jo tieši Kazahijas situācijas pasliktināšanās ir saistīta ar to, ka varas iestādes varēja taisnoties teikt, mums situācija ir labāka nekā Turkmenistānā, Uzbekistānā, un tagad mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs piedzīvosim pasliktināšanos, situācijas pasliktināšanos arī Taģikistānā, un mēs nedrīkstam atslāpt mūsu centienos. Paldies, un tagad Dot, dodu vārdu Sentikelsons kundzei. Liels paldies! Tikai daži vārdi rezumējot. Iesākumā gribētu paskaidrot Jēglis kundzei, ka mans kolēģis ir Turkmēnijas aktīvists trimdā, jo cilvēku tiesību aktīvisti brīvi Turkmenistānā nevar runāt un nevar tad ceļot uz Briseli un pēc tam par to stāstīt. Ir pārāk liels uh, represīvais aparāts. Tātad mums vēl ir daudz darāmā šai ziņā. Jā, es arī nedomāju uh, cilvēktiesību pārstāvji. Es domāju, ka no Turkmenistānas vēstniecības nebija neviena uh, Eh, klāt. Es vēlējos tad teikt, ka vēstniecību neviens nepārstāvēja, nevis cilvēktiesību pārstāvis. Es atvainojos, acīm redzot, es nebiju pareizi sapratusi, saka runātāja. Bet, nu, es saprotu, ka, diemžēl, Turkmenistānas aktīvi, aktīvisti nevar būt aktīvisti pašā Turkmenistānā un nākt uzstāties šeit. Tā ir dažas lietas, kas mums ir jāsaprot. Mēs uzskatām un atzītam, ka Eiropas Savienība nopietni izvērš centienus risināt cilvēku tiesību problēmas Centrālā Azijā, galvenokārt izmantojot cilvēku tiesību dialogus. Un ja tas notiek ārpus šiem dialogiem, tad acīm redzot, tas nav pietiekoši spēcīgi. Mēs tiešām uzskatām, ka tie cilvēki, kas ir iesaistīti cilvēku tiesību dialogu procesā, sniedz lielu ieguldījumu, taču Tad, ja ar vienu pastāv tie trūkumi, uz kuriem šeit tika pieminēts, ka nav pietiekoši skaidrs virzības rādītāju, skaidru mērķu un arī uh, taustāmu rezultātu, ko Eiropas Savienība sasniedz šajos dialogos un uh, tāda kā nopietna politikas virziena augstā līmenī, tad um, mums visiem ir jāsaprot, ka Represija raksturo visu šo valstu valdības, un uh, šīs uh, valstis uh, noraida kritiku par cilvēktiesību pārkāpumiem, un līdz ar to šīm valstīm ir vēl daudz darāmā, līdz tās vispār atzīšos pārkāpums. Es augstu vērtēju komentārs, ka šeit izskanēja, ka ir nopietni jāpārdomā mūsu līdzinējā rīcība. Uh, Un jā, vēl mums ir jāsaprot, ka ir arī citas intereses šai reģionā, taču šīs intereses nedrīkst uh, likt uh, mums aizmirst, cik svarīgas ir cilvēktiesības un bažas par tām. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies uh, Šente Goldstons kundzei. Nevalstisko organizāciju darbs uz vietas šajās eh, valstīs ļoti svarīgs un grūts, ņemot vērā šo baiļu un represiju klimatu. Tāpēc mūsu atbalsts ir vēl jau svarīgāks. Un mēs arī turpmāk sniegsim jums atbalstu un uh, uz vietas ar ārējās darbības dienesta palīdzību sekosim, kā situācija attīstās. Un eh, jaunu notikumu gaismā izvērtēsim, kāda ir mūsu kā Eiropas parlamenta nostāja. Vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas uzstājās par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Jūsu ieguldījums bija ļoti vērtīgs. Esiet arī turpmāk drosirdīgi, neaizmirstiet, ka jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu. Liels paldies! Līdz ar to, ar to esam izskatījuši jautājumu par eh, Eiropas Savienības stratēģiju jaunām partneru attiecībām ar vidusāzi ņemot vērā tās piecu gadu jubileju. Un tagad mums laika tiešām vairs nav daudz, tikai piecas minūtes vairs pēdējiem darba kārtības punktam, respektīvi te runa par jautājumu laiku. Euh, qui est présente ici, et c'est Madame. Euh... Viena kolēģe, Nikola Kīla Nilsen, ir, ir vēlējusies uzdot jautājumu. Lūkšu Eiropas Sanības ārējās darbības dienesta pārstāvim atbildēt uz uh, šīs deputāts jautājumu. Kīla Nilsen kundzes jautājums attiec uz situāciju Sudānā. Un attiecībā uz citi kolēģi uzdotajiem jautājumiem lūkšu, lai dienas atbild rakstveidā, jo Kila Nilsen kundze ir vienīgā, kas ir klāta. Tad lūdzu, vārds ārējās darbības dienas pār. Man sauc Dītmar Krisman, un es esmu atbildīgais par Sudānu un Dienvidu Sudānu Eiropas Savienības ārējās darbības dienas. Mēs ļoti labi pazīstam šo Intisāru Šalipa gadījumu. Uh, Viņa eh, tiek eh, nosodīta uz eh, apmetāšanu akmeņiem par šietam laulības pārkāpšanu. Un Eiropas Savienības delegācija un Eiropas dalībvalstu pārstāvju Hartūmā arī ir informēti par šo gadījumu. Mēs zinām, uh, ka Intifar Šarifa Abdalas kundze nebija eh, pārstāvēta tiesas prāvā un ka vienkārši viņa tiek apsūdzēta uz kādas personas apgalvojumu. Un viņa apelē pret nāvis sodu. Ir eh, zinām informācija, ka Sudānas varas iestādes eh, šīs apelācijas gaismā eh, nejūtas brīvas rīkoties, kā tās vēlējās agrāk. Eiropas Savienības delegācija Kartūnā uz šo jautājumu norādījusi arī Sudānas varas iestādēm, arī ārlietu ministram un eh, Nacionālajai cilvēktiesība komisija. Eiropas Savienības īpaš, īpašais pārstāvis Sudānai, Dienvids Sudānai, ir tikušies ar Gazī kungu, Eh, Baš, prezidenta Bašīra padomdevēju un pauduši savas bāžas par šo gadījumu, par tā ne, nelegālo raksturu un ir aicinājuši arī Sudānas varas iestādes uh, atcelt šo lietu. Ir uzlabojušies uh, apcietinājuma apstākļi Abdalas kundzei un viņas Uh, zīdainim. Tāds ir bijis pieprasījums. Ja tas tiks izpildīts, tad var mainīt arī mūsu nostāju. Pēc tam uh, sabiedriski aicinājumi nebūs tik veiksmīgi kā uh, tā saucamā klusā diplomātija. Tāds ir arī diplomātija, tāds ir arī ierosinājums no mūsu dienestiem. Un nobeigumā gribu sacīt, ka Eiropas senība ir aicinājusi Sudānu atcelt nāvis sodu vai vismaz izsludināt moratoriju tam. Kopš 2009. gada Eiropas Savienības demokrātijas un cilvēku tiesību instruments un atbalstījis vairākus projektus Sudānā, lai stiprinātu uh, tiesu, um, tiesiskās sistēmas reformu, tā skaitā arī nāvis sodu atcelšanu. Un, uh, Mēs aicinām arī uh, Sudānas varas iestādi parakstīt visus dokumentus, kas uh, atceļ nāvis sodu. Vai Kīla Nilsenkundze grib pavisam īsi rēģēt? Jā. Paldies! Uh, Jūsu atbildi man apmierina. Es tikai gribētu piebilst, tāpat kā es to darīju vakar. Uh, sanāksmē par Sudānu. Ir svarīgi strādāt pie nāvis soda atcelšanas arī Dienvidu Sudānā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Līdz ar to pēdējo darbu kārtības punktu jautājumu laiku esam noslēguši, kā jau iepriekš sacīju. Jauta, atbildes uz citiem uzdotajiem jautājumiem tiks sniegtas rakstveidā. To darīs Eiropas Savienības ārējās darbības dienas vai vēl kādi citi temati kuras gribētu, kuras jūs vēlatos skart pie citiem jautājumiem šajā punktā? Ne? Līdz ar to šī sanāksme šodien ir beigusies. Es vēl gribētu atgādināt, ka nākošā mūsu cilvēktiesība apakškomitejas sanāks notiks 11. jūlijā pulksten 15. Briselē. Labu pēcpusdienu. Uz redzēšanos. Thank you.